Um, colleagues. Godātie kolēģi, saka priekšsādātāji. Just... Mums vajadzētu sākt darbu, mēs esam nedaudz iekavējuši, un tulkojums mums ir pieejams tikai līdz uh, eh, 17.15. Tāpēc, ka tulki ir vajadzīgi budžeta sarunām ar padomu un komisiju, kas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, bet tas nozīmē, ka mums ir par divām stundām mazāk laika nekā bija paredzēts. Tieši tāpēc Alfāno kundze, kur nav klāt, ir lūgusi pievienot kādu punktu darba kārtībai par imigrantu uh, tiesiskumu Itālijā, bet es gribētu ieteikt, ka šo punktu mēs varētu izskatīt nākamajā sanāksmē. Redzu, ka visi piekrīt. Tas nozīmē, ka varam pievērsties uzreiz nākamajam punktam, ja kādam nav kādu iebildumu. Es atvainojos par Alfāno kundzes eh, eh, jautājumu. To vajadzētu izskatīt nākamajā koordinātoru sanāksmē. Šķiet, ka tas būs pirmdien. Vai mēs varētu par to runāt pirmdien koordinātoru sanāksmē? Jā, man nav iebildumu, saka priekšādātāja. Ja vien ir kādam ir kādi iebildumi, Bet, nu, neviena koordinātora nav klāt, izņemot jūs. Jā, viss šeit risinās ļoti viegli, jo apmeklētāji ļoti maz. Tagad eh, runāsim par eh, tiesībām, kas ir piemērojams eh, laulības šķiršanai un kopdzīves izbeigšanai. Dalībvalstis nevienojās, un tāpēc tika uzsākta pastiprinātās sadarbības procedūra. Šķiet, ka tā ir pirmā šāda veida procedūra. Vai Gebhardas kundze ir klāt? Jā, viņa ir klāt, tad dodu viņai uzreiz vārdu. Lielas paldies, priekšsādātāji! Lielas paldies, ka jūs uh, šo punktu esat ierosinājis šodien izskatīt. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, par ko mums ir jāspriež, jo te ir runa par cilvēku ikdienas dzīvi, par uh, cilvēkiem, kas uh, vēl šķirties un uh, brīžiem saskarās ar milzīgām grūtībām, jo viņi nevar atrast, kurš būtu kompetentais tiesnesis vai arī kuras tiesības būtu piemērojamas viņu šķiršanās gadījumam. Tieši tāpēc arī jāatcerās, ka Eiropas Savienība taču auga un virzās uz priekšu, un arī šajā jomā mums vajadzētu rast regulējumu, jo šķiršanās lietas nav nekāds retums. Pirms dažiem gadiem mēs mēģinājām ieviest direktīvu, vai pareizāk sakot, grozījumus direktīvā, ar ko varētu regulēt šādus jautājumus. Diemžēl dalībvalstis eh, padomē nevarēja vienoties, un jūs eh, visi atcerieties, ka saskaņā ar Eiropas tiesībām, arī saskaņā ar Lisabonas līgumu, ir vajadzīga tieslietu ministru vienprātība. Šādas vienprātības nebija. Tāpēc radās doma, ka mm, kurai arī pievienojās Eiropas parlaments, jūnijā, ka šajā jomā vajadzētu organizēt pastiprinātās sadarbības procedūru. Šī procedūra iespējams deputātiem tā īpaši nepatīk, bet jāatcerās, ka tā ir tāda starpvaldību lieta. Tomēr es eh, komitejai ieteicu, un arī Eiropas parlaments plenārsēdē jūnijā tām piekrita, ka mums vajadzētu piekrist šādai pastiprinātās sadarbības procedūrai, tāpēc, ka cilvēkiem ir jārod risinājums viņu problēmām. Mēs nedrīkstam šeit uh, radīt institucionālu strīdu un ilgi ķīvēties. Esam saņēmuši arī no padomis apstiprinājumu, ka Eiropas parlaments tiks iesaistīts diskusijās. Mums tas bija ļoti svarīgi. Pēc tam, kad padome iesniedz savu priekšlikumu, eh, komisija un parlaments tam piekrita, un komisija pēc tam sagatavoja tekstu. Ir jāsaka, ka biju pozitīvi pārsteigta. Varbūt pat nebiju pārsteigta, bet ļoti priecājos, ka lielākā daļa no tā uh, kas eh, tika pieņemts 2007. un 2008. gadā Eiropas parlamentā, ir iekļauts arī pašreizējā komisijas priekšlikumā. It īpaši, ja runa par eh, vājāk, mazāk aizsargātās puses aizstāvību šajā procesā. Mums tolaik šis jautājums šķita īpaši svarīgs, un Eiropas komisija to savā tekstā ir pārņēmusi. Ja esmu pareizi to izvērtējusi, tad šis jautājums arī ministru padomē tika uztvērts ļoti pozitīvi un arī padome to pārņems. Ir jāsaka, ka tas noteikti ir labi, jo tas nozīmē, ka no mūsu iepriekšējā darba kaut kas ir palicis pāri un tas ir arī atzīts. Apsvērumos numur 13, 14 un 15 ir konstatēts, ka tiesneši vai iestādes kas ir iesaistīti šajos jautājumos, ka viņiem ir jānodrošina, lai abas puses būtu informētas par viņu izvēli. Tas nozīmē, ka šeit nav jāiesniedz nekādi lieli grozījumi. Grozījumi, kurus esmu ieviesusi, galvenokārt attiecas uz tādiem paskaidrojošiem jautājumiem, lai nodrošinātu lielāku noteiktību šajos jautājumos. Pirmām kārtām par kārtību, kādā ir jāpieņem lēmumi. Tāpat arī runa par definīcijām, par, piemēram, par pastāvīgo uzturēšanās vietu, ko tad tā īsi nozīmē, kā tā tiek definēta. Tāpat arī grozījumos esmu mēģinājusi panākt, lai uh, tiktu ņemti vērā arī nediskriminēšanas jautājumi. Esmu pati sagatavojusi tikai astoņus grozījumus, un šeit saskaramies ar nelielu problēmu. Proti padome vēlas tagad ļoti ātri strādāt, un tas nozīmē, ka mums komiteja arī vajadzēs pacensties strādāt veicīgi. Uh, Tāpēc es eh, vēlētos eh, pateikties saviem kolēģiem, ēnu referentiem un ēnu referentēm par to, ka viņi to ir ņēmuši vērā. Savus grozījumus vispirms gatavoju angliski, tā lai mēs varētu ēnu referentu sanāksmē spriest par saturu. Šķiet, ka termiņš grozījuma iesniegšanai jau ir nolikts uz parītu tā lai mēs 29. novembrī jau varētu balsot, jo juridiskā komiteja savukārt uh, gatavojas balsot 2. decembrī. Ja mēs vēlamies iesniegt savu atzinumu, tad mums patiešām ir jāievēro šī ļoti ātrā procedūra. Būtu ļoti jauki un noderīgi, ka uh, visi, kas ir iesaistījušies, varētu tiešām strādāt ātri, tāpat kā dāvinā, kas ir atbildīga par šiem jautājumiem, bet ir jāatcerās, ka komisija galu galā ir pārņēmusi mūsu paveikto, un tas noteikti ir pozitīvi vērtējams. Es īpaši vēlētos pateikties arī sekretariātam, jo sadarbība šajā gadījumā bija vienkārši izcila, un es tagad labprāt uzklausītu, kas ir sakāms maniem kolēģiem ēnu referentiem un arī pārējiem deputātiem par šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Vai kāds vēlas izteikties par šo jautājumu? Šķiet, ka mēs visi šiem dokumentiem sekojam līdzi jau ilgu laiku. Anģelīlī kundze, es gribētu aicināt visus kolēģus, visus izteikties ļoti īsi, jo mums ir patiešām maz laikā, un manuprāt, nav godīgi, ka mēs Izskatīsim arī pēdējos darbkārtības jautājumus tad, kad būs pieejama tikai angļu valoda, tāpēc mums vajadzētu patiešām pabeigt darbu līdz 15 pār 5. Grazie, prezidente, sarò brevissima, ringrazio la relatrice. Priekšādātāji var izteikties tiešām īsi. Gribēju teikt paldies referentai, piekrītu Gepardas kundzei, kad viņa saka, cik ļoti augstās domās ir par komisijas priekšlikumu un tīpaši tas attiecas uz uh, vājākās puses aizsargāšanu. Komisija to ir ņēmusi vērā ļoti piemērotā veidā. Nu, tikai divi punkti, ko gribēju pieminēt. Pirmām kārtām varbūt būtu laba doma mazliet vairāk uzsvērt mazgadīgo aizsardzību, nepilngadīgo aizsardzību. Citiem vārdiem sakot, tā brīdī, kad, ne, kad abas puses abi laulātie nespēja vienoties vai notiecībā šķiešanos vai nošķiešanos um, un ir iesaistīti šai gadījumā nepilngadīgi, ja tur runāju par ceturto pamatiesību punktu, hartas punktu, kur minēta īpaši nepilngadu aizsardzību, mums vajadzētu vairāk uzsvērt šo aizsardzību. Un visbeidzot, gribēju teikt, ka, manuprāt, mums vajadzētu pieminēt arī iespēju izmantot ombudu. Tajos gadījos, kad viedokļi par šķiršanos vai juridisko nošķiršanos atšķiras. Nu, tātad kā tāda starpniecība. Un tādā veidā jautājumu varētu atrisināt miermīlīgā ceļā, un tas, protams, būtu pozitīvi. Turklāt 52. direktīva 2008. gads par e, pīdētājību, tātad starpnieku funkciju civilos, civillietās. Es domāju, tas arī šeit ir relevanti. Un tas arī varētu attiecināt tikt uz ģimenes lietām. Tie tie punkti, ko gribēju pieminēt priekšādātāji. Un ceru, ka Gepardas kundze to ņems arī tālāk, strādājot pie savu dokumentu. Pilnīgi noteikti nosūtīšu viņai arī grozījumus apmēram tādās pašā domā, kā šeit izklāstīju. Jā? Šķiet, ka Eiropas komisijas pārstāvs arī šeit ir klāt. Hermans kungs vai, Hermaņ kungs, vai jūs esat klāt? Kēlers kundze vēl varēs izteikties. Paldies. Paldies referentai. Man ir jautājums. Tas ir kaut kas tāds vienkārši, ko es neizprotu. Uh, Nu, varbūt vai jūs vai komisijas pārstāvs varētu pastādīt. Kāpēc šeit nav pieminēta um, laulības anulēšana? Un tad par īpašumu jautājumu mēs saprotam, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu 2011. gadā, bet es domāju, kā tas viss, tā kā tas viss ir ļoti sāstīts ar šo jautājumu, tad būtu ārkārtīgi svarīgi, es pateiktu, izšķirīgi svarīgi vismaz dot priek, priekšstatu par to, kādā virzienā ies šāda īpašuma direktīva, lai mēs maz zinām, ko gaidīt. Paldies, vēl kādu kolēģi, kas vēlas izteikties? Nē? Neviens no komisijas? Nē? Ļoti labi. Esmu ēnu referents savā grupā un varu teikt, ka apstiprinu jūsu, do, apliet, man patīk jūsu domgājums, mēs atbalstam to. Uh, Mēs vienīgais varbūt ar pāris grozījumiem vēl tikai stiprināsim jūsu domu gājumu. Nu tagad atgriežamies pie references, ja viņi ir kāda noslēguma piezīmes, kāds noslēguma piezīmes viņi tās var tagad izteikt. Paldies par aprūpas tiesībām. Mēs par to runāsim Brisele 3 bis direktīvā, un tur šos jautājumus apspriedīsim. Tāpēc uh, Šeit nav tiešas saistības, taču ir runa par apsvērumiem un mediācijas iekļaušanu apsvērumos, tad eh, es domāju, ka varu pievienoties Anģelīlī kundzes viedoklim. Mēs varētu šeit iekļaut šādu norādi. Ja jūs iesniegsiet šādu grozījumu, tad, eh, manuprāt, nav nekāda pamate. Mm, šādu grozījumu neatbalstīt. Galu galā, ja ir runa par šķiršanām, tad ir jāaizstāv neaizsargātā puse, un it īpaši šeit ir runa par bērniem. Tolēk, kad mēs par to runājām un kad mēs spriedām par vājākās puses aizstāvību, tad uh, nav runa tikai par laulāto, te ir runa arī par uh, sekām attiecībā uz alimentiem, uz aprūpas tiesībām un tā tālāk. Mums ir jādomā, kādas tiesības tiks piemērotas, un tāpēc būtu ļoti labi, ja mēs varētu šeit iekļaut šādu norādi. Pretējā gadījumā, ja runa par apsvērumiem, tad. Mm, Protams, ja mēs to gribētu iekļaut pie kādā no punktiem, tad noteikti šis jautājums būs savādāks, mums vajadzētu par to konsultēties, bet uh, kopumā ņemot, es varu šo ieteikumu atbalstīt. Kēlērs kundzes jautājumu es tā īsti nesapratu, es nesapratu, ko jūs vēlaties zināt, tāpēc es nevaru jums atbildēt. Jūs vēlējāt vēl vienreiz uzdos, uzdoties savu jautājumu, ja varbūt, ja vēlāk var to jautājumu noskaidrot divpusēji? Jautājums ir par to, kāpēc laulības anulēšana netiek ņemta vērā. Okay, this will be done bilaterally. Nu šķiet, ka jūs to tomēr nokār... nokārtosiet to tomēr divpusē pārējiem pie ceturtā darba kārtības punkta. Lūkšu visus referentus un ēnu referentus. Uzstāties ļoti, ievēr, uzstājoties ievēro trīs minūšu ierobežojumu, lai mēs varam izskatīt visus Eh, visus punktus, un deputātiem tiks dot tikai minūte. Tālāk runāsim par ķīmisko, bioloģisko, radioloģisko un kododrošības eh, aspektu stiprināšanu Eiropas Savienībā. Gomeša kundze ir referente. Varu pastāstīt, ka grozuma ieslēgšanas termiņš ir parītdiena. Gomeša kundze, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji ziņojums, kas ir jūsu priekšā, ir saņēmis 123 grozījumus. Es pati kā referente izstrādāju 41 grozījumu. Un četr, šie, četr, šis 41 grozījums izrietēja no maniem kontaktiem ar ekspertiem Eiropas Savienības aģentūrās un arī Uh, publiskās uz, uzklausīšanas rezultātā, kas notika Portugālē. Portugāla šķiet man ir viena no tām valstīm, kur procedūras šai jomā ir striktāks kā citur. Tātad šis iespējamie draudi un iespējamā profilakse ja runājam par ķīmiskajiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodoldrošības draudiem Eiropas Savienībā. Bet jāsaka arī, nu, nav tā sliktākā situācija mūsu valstī. Mani pārsteidza tas, ka apkopojot visus šos ekspertus no dažādām aģentūrām, es, nu, tā pozitīva pārsteigta bija par to, ka visi zināja, ka šāds rīcības plāns pastāv. Kā jūs zināt, to piedē, pieņēma padomu pirms gada Un tas jā, jā, bija jāsāk īstenot kopš, pagājuša, kopš šī gada jūlija. Visas aģentūras ļoti labi zināja, ka tāds pastāv. Un bija piedalījušās arī rīcības plāna izstrādāšanā. Un man liekas, tas nebūtu nav slikti. Protams, Mēs sastopamies ar draudiem. Daudz, daudz no tiem ir saistīti ar dabas katastrofām. Piemēram, šī toksisko vielu noplūda Ungārijā. Nu, Gau gan arī teroristi, tas, protams, jāņem vērā. Pavisam nesen piedzīvojām atkal tādu iespēju. Un šīs te paciņas, kas tika sūtīts pa perimetru ar kaut kādām toksisām vai ķīmiskām vielām, kas būtu varējuši eksplodēt, tas nav nekāds zema riska pasākums. Un mūsu valstīm ir jāgatavojas šādiem draudiem tajā būt. Un komisijas mums te ir ļoti izšķirīga. Gau galā mums ir jāstiprina Eiropas Savienības regulējušās kapacitātes komisijā, iesaistīt visas dalību valstis, ir dažādi gatavības līmeņi un šie gatavības līmeņi vēl vairāk jāstiprina. Visās detaļās neiedziļināšos, bet viens secinājums, ko izdarīju uzklausīšanas rezultātā, bija tas, ka ir nepieciešama nacionālā līmeņa varas iestāde, kas ir atbildīga par visu aģentūru koordinēšanu, sākot izmeklēšanas dienestiem līdz pat veselības aprūpas dienestiem, līdz civilaizsardzības dienestiem. Jo cilvēki šajos dažādos departamentos, protams, ir lieliski un kompetenti, bet ja nav koordinējošā iestāde, koordinējošais punkts, informācijas starp iestādēm ne, neaprit tā, kā tam vajadzētu būt, tad rezultāti nebūs. Gribu pateikties kolēģiem, kas izstrādāja grozījumus. Lielāko daļu no tiem arī spēja ņemt vērā, jo patiešām tie piedod papildus vērtību manas sagatavotajam tekstam. Nu, viņi nebūtu nav pretrunā ar to, ko es gribēju ierosināt. Bija divi punkti, kas varbūt bija nevis tik daudz pretrunīgi, bet tādi, tādi ko gribēju ar ēnu referentiem apspriest. Tad ir delikāti jautājumi. Šodien piedāvāja arī kompromisa teksts, ceru, ka kolēģi varēs to pieņems. Protams, var to pie tā vēl piestrādāsim, viegli jau tas nebūs. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāju, runā pāri runātājai. Man bija jālem par to, vai nozara būs tā, kas sek šīs izmaksas, kas saistītas ar bīstamu vielu aizstāšanu, ķīmisku vielu aizstāšanu ar nekaitīgākām vielām, tajos gadījumos, ka tas tehniski un zinātniski ir iespējams. Esmu nākus klajā ar formulēm, kas varbūt nav tik radikāls, kā sākotnēji to vēlējos, bet tas varbūt eh, atbildīs man kolēģi ekspektācijām. Paldies, saka priekšējās balsojums par grozījumiem notiks 25. novembrī, ārkārtas sanāksmē Strasbūrā. Man ir divi runātāji pieteikšais Alvaro kungs un Braunsa kungs. Redzu vēl kāds ceļ roku. Alvaro kungs, pa minūtē, pa minūtē, viena minūte. Thank you very much, Chair, and... Uh... Paldies. Paldies, priekšsādātā, paldies, Anna. Es runāju Cecilijas Vikstrāms vadā, kas kādreiz bija ēnu referents šeit, un nevarēju šobrīd ierasties uz sanāksmi. Par šo konkrēto dokumentu runājot, es tikai gribu uzsvērt Cecilijas grozījumu. Es domāju, ka par to jūs runājat. Es esmu paredzējis ierosināt pasākumus, kas, kuru pamatā ir pašreizējie draudu līmeņi jo tas nozīmētu mazāks izdevumus medicīnas resursus, un šie grozījumi varētu samazināt risku, ka reakcija varētu būt pārāk neliela. Sesīdī atbalstīja grozījums, kas ir skaidri definēti un definē skaidrāk lomu komisijai, tā lai arī pilsoņtiesības netiktu skartas un tiktu nodrošināta turpmāka drošība, bet, nu, vienā brīdī, protams, Cecilija atkal nāks un manu vietu šeit pārņems. Domāju, arī turpinās sarunas par kompromisu grozījumiem ar Annu Gomežu. Un eh, viss būs kārtībā. Paldies! Tālāk pieci runātāji pieteikšies. Bronskungs, jūs esat nākamais. Paldies! Nu, varbūt šeit varētu parādīties potenciāli problēma, ka teroristi var izmantot bioloģiskas, radioloģiskas vai nukleāras vai kodola materiālus, bet tas tikai potenciāli draudi. Turklāt eh, komisija savā dokumentā atzīst, ka pastāvēja būtiskas grūtības eh, cīnīties par teroristiem, ka būtu šādi nodomi, gal galā tie būtu tādā gadījumā eh, vispirms jāpārtver. Komisija un citi tomēr nekad nepalaiž garām iespēju, lai atkal izvērstu savus kompetences plašumus un pašreizējām aģentūrām nu, nu, nu neuzliktu jaunas kompetences. Referents šķiet ir vīlusies par to, ka padomē ir izdevies vājināt uh, e, rekomendāciju saistošo raksturu un paužu viedokli ka vajadzētu īstenot ne tikai civilās, bet arī militārās kapacitātes stiprināšanu. Komisija atzina, ka terorismu draudi nav, draudi nav viegli identificējami, un referenti pauž domu, ka šāda veida uzbrukumi rada nopietnas apdraudējumus iedzīvotāju veselībai. Es domāju, ka uz draudiem ir jā, jā, jāreģē uz potenciāliem draudiem tikai tādā veidā, ka dalība valsts apmainās ar informāciju starp tiem izmeklēšanas dienestiem un izlūku dienestiem, nevis radot pašreizēs kaut kādas e, struktūras, kas liktu ārkārtīgi, tērēt ārkārtīgi liels līdzekļus. Paldies! Busutilkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu runāt mūsu ēnu referents vārdā, Agnes Hankis vārdā. Gribu pateikties referentai un teikt, ka mēs plašumā atbalstām, kopumā atbalstām viņas pieeju, jo mēs arī uzskatām, ka CBRN uzbrukumi ir diezgan globāli pēc savu raksturu un Eiropas līmenī, tāpēc vajadzīga konkrēta pieeja. Tāpēc mēs piekrītam viņas pieeja šai jomā strādājot pie šī diezgan plašā dokumenta, ir ierobežots jautājums skaits, kas vēl jānoskaidro ar virkni grozījumu. Mēs, protams, atzinīgi vērtēsim arī referents nodomu nonākt pie kompromisa grozījumiem, kas tad varētu tikt pieņemti ar plašu atbalstu visā, visās partijās. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Ir ērdies šobrīd ministrs Deklēks, kas pārstāv Beļģijas prezidentūru, Es ceru, ka jūs ļausiet mums uzklausīt pēdējos divus runātājus, kas runās vēl par šo jautājumu, tad tūlīt pāriesim pie nākamā jautājuma. Eh, pavisam īsi izsakieties Dievs Demēr un pēc tam Mulderkungs. Paldies priekšsādātē. Arī es gribēju pateikties ministram, protams, ka viņš ir ieradies. CBRN rīcības plāns ir eh, pamatojies uz divām dimensijām un ir jāspēj skatīties, pret ko tas vērts un kam tas ir domās. Nu, tas ir vērts pret dažādām dabas katastrofām, teroristu uzbrukumiem, draudiem. Un kam tas paredzēts? Tas paredzēts, lai profilaktiski identificētu draudus un naktu klajā ar rīcības plānu. Es esmu iesniedzis astoņas grozījumus, gribu pateikties Annai, šķiet viņa paveiks lielisku darbu, tiešām plašu, visaptvarošu darbu un e, domu, kāpēc iesniedz savus grozījumus, vēlējos vienkārši tālāk virzīt uz priekšu sadarbību darbā pie šī ziņojuma. No vienas puses vēlējos pārliecināties, ka tiek izmantot pareizā terminoloģija, kad runājam par konkrētām darbībām, kas uzskatāms par terorismu aktiem vai kas uzskatāms par darbībām, kas veicina terorismu aktus. Turklāt Nedrīkstam arī dublēties rīcībā, kas saistīta ar ķimikālijām un e, citiem jautājumiem, kas jau ietverti rīču direktīvā. Es varbūt mazliet atkāpjos no tēmas, bet tāpat laikā mums tiešām jāpaturprātā, ko tad arī citas organizācijas šai ziņā jau šobrīd. Turklāt mums jāpārliecinās, ka koordinācija ir ļoti labi strādājot pie civilās aizsardzības. Tas, protams, ir Eiropas Savienības kompetencē. Uh, Un eh, vienlaicīgi mums jānodrošina drošība un aizsardzība pilsoņiem, bet tāpat laikā nedrīkstam arī kāpt uz dalību valstu varžucīm un samazināt viņa kompetences. Paldies, saka priekšsādātājs Smuldarkungs. Es domāju, es arī esmu iesniedzis virsa grozījumu un eh, galvenokārt es runāju par šo komisijas koordinējošā lomu. Eh, mums ir jākonē darbs ar padomu un komisija arī zinām atbildību, manuprāt parlaments var kontrolēt komisiju, un es domāju, ka tas arī mums ir jādara. Mums ar vien lielāks uzsvars jāliek uz to arī šai priekšlikumā, tad lielāks uzsvars uz komisiju, jo tas ir tas, ko parlaments var kontrolēt. Paldies. Paldies, saka priekšādētāji. Referentes kundze jums vienu minūti gribēja atbildēt uz tām piezīmēm, ko dzirdēja. Jā, nav šeit nekāda priekšlikuma veidot jaunu struktūru. Ir priekšlikums komisijai piešķirt vairāk pilnvaras, respektīvi ko, komisijai ir regulējoša un koordinējoša lomas ar dalību valstīm, un šie centieni ir jākoordinē. Un te mēs runājam gan par civiliem spēkiem, gan militāriem spēkiem. Militārie spēki gal galā ir tie, kuriem ir visplašākās zināšanas par CBRN uh, uzbrukumiem, un risks, kā jau teicu, nebūtu nav zems kā jau nesenie notikumi ir parādījuši. Un tāpēc mums ir vajadzīgs investīcijas šajā jomā, un mums ir jāinvestē arī demokrātiskajā pārbaudē, demokrātiskajā uzraudzībā no šī parlamenta puses attiecībā uz padomus iestādēm un komisiju. Paldies! Priekšādātā. Es tomēr vēl tomēr beigās saku, ka es pilnīgi atbalstu to vēstuli, kam Amnesty International nu pat ir nosatījis mūsu komitejas priekšādātājai kur tiek lūgts, lai šī komiteja seko līdzi eh, darbam par atskaitīšanos attiecībā uz cip nelegāliem pārvadājumiem. Jā, par to mēs runāsim, kad runāsim koordinātoru sanāksmē. Paldies, saka priekšsādātāji. Līdz ar to mēs nonākam pie nākamā darba kārtības punkta. Seksuāli, bērnu seksuāla izmantošana, bērnu pornogrāfija. Tā ir daļa no pamat lēmuma, kas tika pieņemts 2004. gadā. Ar prieku sveicam mūsu vidū šeit ministru, kas tieši tāpēc arī šeit ir ieradies, Tefans de Klerks. Īsi došu vispirms vārdu referentei Anģelīlī kundzei. Prezidente, ringrācio. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos pateikties Bēģijas prezidentūrai un īpaši ministram de, de Klērkam Eh, kurš ir laipni piekrītis pie mums eh, ierasties šo pēcpusdienu, lai informētu par eh, padomes veikumu strādājot pie direktīvas par mazgadīgo seksuālās uh, izmantošanas novēršanu un profilaks. Padome šo tematu uzskat par vienu no prioritātēm. Uh, Tas eh, tādēļ, ka pastāv atšķirības dalību valstu, 27 dalību valstu kriminālu likumos un kriminālu kodeksos daudz kas tiek darīts, lai rastu risinājumu. Un, protams, mēs arī pildīsim uh, savus pienākums Eiropas parlamentā un centīsimies dot konstruktīvu ieguldījumu, un es ceru, ka mums būs uh, iespējams panākt izcilu rezultātu kopīgiem spēkiem. Uh, Strasbūrā es prezentēju jau dokumentu projektu, un to mēs nākošnedēļ sāksim apspriest ar ēnu referentiem, lai šis ziņojums varētu tikt izskatīts janvārī, un par to mēs varētu balsot februārī. Es vēlreiz vēlētos pateikties Bēļģijas prezidentūrai un ministram par to, ka viņš ir pie mums ieradies, un tagad es gribētu zināt, dzirdēt no ministra aktuālāko informāciju. Lūdzu, ministra kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti. Es eh, domāju, ka visi atzīst, ka šis jautājums ir prioritārs, it īpaši Bēļģijas prezidentūrai, un mēs eh, cenšamies uh, panākt uh, vienotu padomes nostāju, virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk ar uh, domājot par to, kā tas ietekmē bērnus, kā uh, du, ietekmi uz bērniem atstāja seksuālā izmantošana, par to, ka tas var uh, sagraut uh, cilvēku personību un atstāja negatīvu iespēju visu uh, cilvēka dzīvi. Tādēļ mums ir jādara viss, lai cīnītos pret šādām parādībām. Daudz kas ir uh, jādara tiesību sargājošiem orgāniem. Mums ir komisijas priekšlikums par uh, to, kā pastiprināt šo darbu, kā pastiprināt pasākumus cīņai pret bērnu seksuālo izmantošanu un mēs arī izmantojām pieredzi, kas jau ir gūta, lai virzītos uz priekšu šai jomā. Mēs vēlētos arī šo jautājumu kā prioritāru apspriest uh, decembra Eiropadomes sēdē. Un oktobrī padomē mums notika garas diskusijas lai gan šie mērķi šķiet uh, vienkārši saprotami, tomēr tehniski un juridiski ir grūti ņemt vērā dalību valstu atšķirīgās likumdošanas sistēmas, veidojot kopīgo nostāju, bet tomēr mēs vēlamies harmonizēt definīcijas un sankciju līmeni. Līdz uh, šim brīdim ir 17 dažādas uh, definīcijas, dažādi noziegumi uh, definēti, un tādēļ tas ir, ir grūti panākt vienošanos, bet ir svarīgi uh, virzīties uz priekšu, balstoties uz 2003. gada pamatlēmumu un 2007. gada Hanselotī konvenciju. Tie visi šie lēmumi ir mūsu darba pamatā. Mums mūsu rīcībā ir arī jaunās tehnoloģijas, mums ir jāņem vērā pieredze, kas gūta, izmantojot šīs tehnoloģijas. Nedrīkst aizmirst arī juridiskās un kultūras atšķirības starp dažādām valstīm. Mēs uh, vēlamies panākt lēmumu pieņemšanu līdz decembrim, lai mūsu ungāru kolēģi varētu šo darbu turpināt nākošā gada sākumā, kad uh, viņi pārņems uh, prezidentūru. Uh, vispir, mēs esam jau izdebatējuši 1 līdz 13 pantu padomē, tas ir izdarīts oktobrī, un um, debašu otrā daļa ir paredzēta decembrī. Īsumā apkopojot, es gribētu teikt, tātad kas izskanēja debašu pirmajā daļā. Šeit bija trīs punkti, kuros padomēs un komisijas priekšlikumos uh, bija jāizdara izmaiņas attiecībā uz sankcijām. Komisija vēlējās panākt augstu līmeņa sankcijas, bet uh, mēs padomē vēlējāmies pēc iespējas saskaņot sankciju veidus. Un uh, mēs vēlējāmies nodalīt uh, tos gadījumus, kad uh, cietušais nepilngadīgais ir jau sasniedzis pilngadību un tos gadījumus, kad vēl nav sasniedzis pilngadību. Oktobrī padomē, um, padome izvērtēja aptvērumu, izslēdzot uh, vairākus uzvedības veidus. Un arī izslē, tika izslēgta, tā, izslēgts tādas darbības, kas varētu tikt uzskatīts par normālām, ka tā ir uh, vienkārši tā uh, notiek seksualitātes izpēte vienaudžu vidū. Bet mums, mēs koncentrējāmies uz tādiem gadījumiem, kur uh, bērni ir neaizsargātas personas situācijā. Tāpat arī 13. pāns tiks uh, nedaudz grozīts. Nepilngadīgie cietušie. nepilngadīgie nevienmēr tiek tiesāti, jo atsevišķos gadījumos viņi paši ir cietušie. Šeit tā tad ir uh, runa par prostitūciju un uh, pornogrāfiju, bet attiecībā uz mazgadīgajiem. Oktobrī mēs tātad uh, apspriedām 1 līdz 13 pāntu un decembrī mēs apspriedīsim pāntus, kas vairāk attiec uz procedūrām, uz uh, cietušo aizsardzību un saistītiem jautājumiem. Mēs uh, domājam, ka komisija ir īstenojusi visaptverošu pieju, un es domāju, ka tiek adekvāti runāts arī par profilaksi. Bet uh, šīs debats vēl turpinās un es jūs vēl nevaru informēt par to, kāda ir padomas pozīcija, bet es gribētu jums izskaidrot trīs galvenos punktus šajā sagatavošanās darbā. Pirmais ir desmitais pāns, kurā ir runāts par to, ka ir aizliegts veikt darbības ar bērniem, kas. Uh, ka tādām personām strādāt ar bērniem, kas ir sodīts par seksuālo eksploatāciju. Tas nozīmē, ka šīs personas nedrīkst uh, pildīt noteiktas profesijas. Mēs domājam, ka ir skaidri principi jānosaka. Katra valsts uzņēma savu atbildību, bet jautājums ir tāds runājot par kopienas instrumentiem, kā tie tiks uh, izveidoti horizontālā veidā. Ir uh, svarīgi īstenot uh, principu par uh, vienas valsts uh, noteikto sankciju atzīšanu, Tā tad uh, jāizvērās no situācijas, ka kāds uh, cilvēks, kas ir sodīts vienā valstī, varētu doties uz citu valsti un strādāt ar bērniem. Tagad vēl tiek diskutēts arī par to, vai ir nepieciešams radīt jaunu instrumentus vai nē. Mums tāpat ir jāvienojas par to, kā notiek informācijas uh, izplatīšana un apmaiņa, lai varētu izvērtēt attiecīgo personu spēju pild, strādāt noteiktās profesijās. Otrs uh, jautājums ir tāds, kā efektīvi cīnīties pret seksuālo turismu. Jeb citiem vārdiem runājot, kādi uh, tiesiskie instrumenti šeit ir pielietojami. Šeit ir tātad runa par dalību valstu tiesiskām sistēmām. Mums ir jārod efektīvs veids, kā novērst to, ka uh, šāds uh, seks turisms uh, notiek ārzemēs. Jūs uh, noteikti piekritīsiet tam, ka tas ir jāapspriež un ka jādomā arī par interneta vietņu bloķēšanu, uh, ja tiek konstatētas interneta vietnes, kur ir pieejama bērnu pornogrāfija, tad uh, tās būtu jābloķē, bet arī šeit dalību valstu viedokļi ir atšķirīgi un uztvere nav vienota. Un noslēgumā uh, Mēs uh, vēlamies uh, turpināt virzību uz priekšu, kā tas ir paredzēts. Tad pirmā daļa tika izdiskutēta oktobrī, otrā daļa tiks izgutēta decembrī, kad mēs pamatīgāk runāsim par manis trim minētajiem punktiem. Un uh, lai mēs trīspusējās sarunās ar parlamentu un komisiju uh, varētu nonākt pie kopīga rezultāta. Šis ir tālējošs projekts, mums ir jānodrošina, lai tas būtu konsekvents un efektīvs un lai mūsu rīcībā būtu efektīvi juridiski instrumenti, lai mēs varētu virzīties uz priekšu. Es pateicos par šo iespēju uzstāties uh, kolēģi, man trīs kolēģi, četri kolēģi ir lūguši iespēju uzstāties. Es aicināšu visus izteikties ļoti īsi, jo mēs jau atpaliekam no mūsu sākotnējā darba grafika, un kas ir vēl sliktāk no uh, šīs atpaliekam no mūsu jaunā saspringtākā grafika. Tādēļ, kolēģi, esiet solidāri, runājiet īsi. Vispirms Alvāroku. Paldies priekšsēdētāji, lās paldies arī Beļģijas prezidentūras pārstāvim par prezentāciju. Paldies arī Anģelīli kundzei par viņas darbu. Es izteikšos Vikstrams kundzes vārdā, un es zinu, ka arī citi manas grupas deputāti interesēs par šo jautājumu. Man kā Vācijas pilsonim vispagājušais gads ir pagājis diskusijās par šo jautājumu, un es gribētu pievērsties vairākiem punktiem par ko šeit ir runa, it īpaši par bloķēšanas aizliegumu. Es saprotu, ka šajā dosijā ir vairāki komerciāli punkti, bet es īpaši gribētu pie, pieskārties šim jautājumam. Kultūras komiteja vienprātīgi atzin, ab, nobalsoja par atzinumu, kur bija runāts par to, ka tās mājas lapas, kurās ir pornogrāfiski materiāli ar bērniem, ir jālikvidē. Šeit ir runa par uh, vārdarbību pret bērniem, tā nav runa tikai par pornogrāfiju, tā ir runa par noziegumu. Kā es teicu, šīs uh, mājaslapas ir vai nu uh, jālikvidē vai arī jābloķē. Mums vajadzētu aicināt dalībvalstis sagatavot eh, dažādus pasākumus, kas ļautu vērsties pret eh, šo problēmu. Šķiet, ka mājaslapa bloķēšana nav pārāk efektīvs pasākums, tāpēc, ka eh, bērnu pornogrāfija vēl ar vienu pastāv un esam pārāk daudz spriedušie par šo jautājumu. Pēdējie divi teikumi. Dānijas policija, kas nesen sniedza prezentāciju Vācijas parlamentā, teica, un šeit es viņus citēšu, ka jāaicina ASV vai Krievija izņemt eh, dažas mājaslapas vispār no interneta vides, taču šis iznākums diez vai būs pārāk mm, labs, jo abas šīs valstis mm, šo aicinājumu nepildīs dažādu iemeslu dēļ. Kuras dalībvalstis eh, piekristu tām, ka tas ir dalībvalsts kompetencija izlemt bloķēt šo valsti, šo lapu vai likvidēt to vispār? Tad kurš tam piekrīt? Priekšēdētāji, lūdzu, kolēģi, esiet ļoti disciplinēti, savādāk pārējiem vispār nebūs laika uzstāties. Diemžēl tā nav mana vaina, ka mums ir tik maz laika. Tagad dod vārdu Bronsa kungam. Kā jau tika minēts, oktobra sākumā tika organizēta uzklausīšana, taču tajā bija tik maz dalībnieku, ka uh, šī sēde vispār nesākās, pirms ieradās pietiekami daudz e, klausītāju. Uh, Ir kāda upuru aizstāvja organizācija, kas ir pret um, bērnu pornogrāfijas lapu bloķēšanu. Šie pārstāvji, šīs organizācijas pārstāvji teica, ka bloķēšana ir tāds kosmētisks pasākums. Viņi runāja tieši par bērnu pornogrāfiju un uh, nerunāja šeit par pornogrāfiju pieaugušo vidē. Šeit ir runa par vārdarbību pret bērniem. Uh, Tāpat arī īrijas pārstāvi uz, uzsvēra kādu problēmu, kas man nebija pazīstama, proti šajās eh, pedofīlu aprindās ir tāda tendence, ka šādas bērnu pornogrāfijas lapas tiek pievienotas legālām, legālu uzņēmumu uh, mājas lapām, un šie uzņēmumi nemaz neapzinās, ka viņu mājas lapa darbojas, ka uh, Uh, šādas uh, pornogrāfijas lapas uzturētāji. Albrehta kungam vārds. Paldies, priekšēdētāji. Es arī šeit nerunāšu par saturu, bet gan par procedūru, par uh, bloķēšanas procedūru. Es uzskatu, ka Šeit nav runa tikai par juridiskām tradīcijām vai kaut kādiem delikātiem punktiem. Manuprāt, šeit ir politisks strīds un jautājums ir par to, vai bloķēšana tiek ieviesta blakus likvidēšanai vai nē. Un ir vairāki fakti, kas norāda uz to, ka šī likvidēšana nedarbojas, jo acīm redzami e, šīs e, valstis, kurās šādas lapas visvairāk arī pastāv, e, neatzīst likvidēšanu. Esmu dzirdējis, ka padomē un parlamentā nav notikušas diskusijas par šo jautājumu. Vēlētos norādīt vēl uz kādu lietu. Agrāk mājaslapā stopkinderporno.org Tātad šeit ir runa par lapu, kas vēršas pret bērnu pornogrāfiju. Šī lapa Nīderlandē tika bloķēta. Pēc kāda laika tā tika atbrīvota un atkal pēc tam bloķēta. Es šeit uzdodu jautājumu, kāpēc šādas bloķēšanas notiek un Varbūt tas ir tā politiski kaut kādas aizdomas te varētu rasties, ja notiek šādi gadījumi. Paldies, nākamais runātājs Mūdra kungs. Jā, priekšsēdētāji, pavisam īsts jautājums ministram. Pagarināšana vai padomju par noilgumu, vai padomju ir par to runājis un domājis. Lielas paldies! Sipolas kundze, lūdzu. Cipelis kundze. Jā, paldies. Vācijā debatas galvenokārt liek uzsver uz bleķēšanu un likvidēšanu, taču par šo punktu es nevēlos runāt, jo, manuprāt, iepriekšējās diskusijās jau pilnīgi skaidri parādījās, ka uh, šajā direktīvā ir pietiekami daudz dažādu svarīgu punktu. Te ir runa par uh, to, ka vēršanās pret bērnu, pret vardarbību par bērniem ir noteikti daudz svarīgāks jautājums. Tie, kas nodarbojas ar kriminālu tiesībām un, u, un cietušo aizstāvību, noteikti zinās, ka šajās jomās mums ir vajadzīgi vairāki jauni punkti, ko vajadzētu iekļaut direktīvā. Par to mēs noteikti varētu diskutēt vairāk, un tāpēc man ir ļoti žēl, ka līdz šim Mēs es, neesam runājuši par nekonsekvenci direktīvā. Te ir runa par pāntu 3.2 par mazākajiem sodiem, un pēc tam runājam arī par lielākajiem sodiem. Manuprāt, tas nav visnotaļ skaidri. Trešajā pāntā mēs runam par, runājam par tādiem bērniem, kas vēl nav sasnieguši pilngadību, savukārt 4. pantā tiek um, uzlikti sodi visām personām līdz 18 gada vecumam. Manuprāt, šeit nav juridiskas noteiktības, un par to vēl nav runāts. Tāpat arī runa par profesionālo piedarību un daudziem citiem jautājumiem. Es uzskatu, ka. Citās iestādēs jau ir notikušas dažādas diskusijas, un varbūt mums nevajadzētu to atkārtot šeit parlamentā un padomē. Paldies, vai ir kāds cits kolēģis, kas vēlas izteikties? Man pašā vēl būtu divi īsi jautājumi. Esmu jau iesniegusi parlamentā jautājumu par šo punktu. Vai Eiropas komisija jau nav konstatējusi, cenšoties bloķēt teroristu uh, terorisma uh, veicināšanas mājaslapas jau nav konstatējusi, ka šādas rīcība nedod rezultātus. Varbūt mums, varbūt mums vairāk vajadzētu pievērst uzmanības novēršanas pasākumiem, profilakses pasākumiem skolās, varbūt vajadzētu organizēt uzticības grupas, kur uh, varētu strādāt pie šādiem profilakses jautājumiem. Lielas paldies priekšēdētāji! Es izteikšos pavisam īsi. Ir eh, bijušas eh, debates par internetu mājaslapu likvidēšanu, un es zinu, ka šis jautājums ir ārkārtīgi delikāts. Es zinu, ka Vācijā notiek ļoti kaisnīgas debatas. Šeit ir runa par efektivitāti, par to, kas ir svarīgākais. Nedomāju, ka mums vajadzētu veltīt pārāk daudz laika uh, šāda veida jautājumiem. Mums ir jādomā par efektivitāti un par to, vai šādi pasākumi ir paveicami. Tātad mums ir jādomā par visa šī instrumenta efektivitāti. Tas ir viens no galvenajiem punktiem padomas diskusijās. Tas nozīmē, ka mums ir jāparedz šāda veida diskusijas sagatavošanas pa pasākumos, kas notiks decembrī. Par noilgumu. Jā, par to mēs neesam īpaši daudz runājuši. Mēs zinām, ka tas ir ļoti delikāts jautājums arī Bēļģijā. Ja mēs padomājam arī par uh, vārdarbību pret bērniem un bērnu izmantošanu, kas ir notikusi baznīcas aprindās, uh, Taču nedrīkstētu būt tā, ka neko nedrīkstētu darīt noilguma dēļ. Šie jautājumi parādās Eiropā ik pa laikām, taču es uzskatu, ka mums vajadzētu vairāk uzsvērt profilakses pasākumus. Mani ļoti ieinteresēja šis atklātuma jēdziens. uzticēšanās pilnu attiecību veidošanu. Es domāju, ka visos formos, kur runā par pedofīliem bērnu izmantošanu, pats esmu to pieredzējis arī Beļģijā. Visi šie fenomeni parādās Mums vajadzētu veikt vairāk profilakses pasākumu, likt uzsvaru uz izglītību. Es skatu, ka šeit ir noteikti iespēju, daudz iespēju vēl vairāk piestrādāt. Mums ir jānodrošina arī vienošanās atbildīgo iestāžu starpā. Ir jāiesaista visas iestādes, kas kaut netieši ir iesaistītas bērnu aizsardzībā vai uh, cīnās pret vardarbību pret bērniem. Tieši par to mēs arī runāsim mūsu sagatavošanās sanāksmēs, un es esmu atzīmējis jūsu vēlmes un jūsu komentārus, un uh, padomē decembra sanāksmēs es par to runāšu. Mēģināšu arī jūsu izteiktos komentārus izvirzīt par prioritārajiem cik drīz vien iespējams mums ir arī jānoslēdz darbs pie šī dosie. Referenti nav norādījis, ka viņu vēlētos izteikties. Vai jūs gribat eh, kaut ko teikt? Nē, ļoti labi. Lielas paldies, ministra kungs, par to, ka ieradāties. Okay, colleagues, that brings us to point six. Kolēģi, tagad pievērsīsimies sestajam darba kārtības punktam, un es atvainojos vēlreiz, ka es jūs tā steidzinu, bet diemžēl mums nav izējas. Te ir runa par 203109 direktīvas aptvērama paplašināšanu. Referents ir Klauds Morais. Viņš mums pastāstīs par otro trilogu, kas notika 9. novembrī. Lūdzu, Morās kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšādātā. Esmu ļoti pateicīgs par šo strikto grafiku, jo, manuprāt, tie, kas ieradās vēlāk īsti nezina, ka tulkojums nebūs pieejams sanāksmes beigās. Otrais trilogs bija ļoti rezultatīvs. Mums izdevās panākt vienošanos par ģimenes apvienošanu un par izraidīšanas aizliegumu. Tieši tāpēc esmu ļoti pateicīgs visiem četriem ēnu referentiem. Neviens šķiet no viņiem nav klāt, bet viņi visi ļoti daudz palīdzēja šajā procesā. Esam nonākuši pie šī pēdējā trialoga, kurā būs jāatrisina tikai divi svarīgi jautājumi. Pirmām kārtām e, ir runa par e, patvēruma pieprasīšanas periodu, kā tiks aprēķināts uzturēšanās laiks. Un e, es ceru, ka mēs varēsim vienoties par kompromisu 18 mēneši, kad tam piekritīs komisija un padome. Esmu vēlreiz pateicīgs komisijai un padomē par viņu palīdzību, jo šis kompromiss ir sasniegts. Uh, Otrs jautājums, kas ir ļoti būtisks ne tikai mūsu komitejai, vai arī tikai šim ziņojumam, šis jautājums ir svarīgs visam parlamentam, un proti tā ir korelācijas tabulā. Mums bija ļoti garas un intensīvas diskusijas par uh, korelācijas tabulu. Es nezinu, vai jūs gribat, lai es stāstu par to detalizētāk. Komisija uzskatīja, ka šajā gadījumā viņi var pieļaut izņēmumu. Neskatoties uz to, ka no parlamenta puses mēs negribējām piekāpties šajā punktā, proti ir svarīgi, lai tiktu gatavotas korelācijas tabulas par visiem svarīgākajiem ziņojumiem, jo tas nodrošē, nodrošina pareizu Uh, tiesību aktu transponēšanu. Šis jautājums parlamentam vēl ar vienu ir ļoti būtisks. Taču, ja runa par šiem pēdējiem jautājumiem, esmu ļoti pateicīgs, ka mums ir izdevies uh, panākt kompromisu, esam panākuši tādu darījumu, ar kuru mēs varam turpināt strādāt. Paldies, viens runātājs Aleksandrs Alvāro. Paldies, priekšsādātāji. Es jau draudēju, ka runāšu pie visiem jautājumiem. Ja runāju atkal jau Cecīlijas Vistrēmas vārdā. Viņa ir ēna referente no mūsu grupas puses, un prie, ar prieku var teikt, ka šis um, ziņojums ir ļoti liels, ka sasniegums ir panākts kompromiss, vismaz par vienu no šiem aspektiem, un ir pilnīgi skaidrs, ka situācija virzās uz priekšu, un cerams, progress būs arī pie citiem punktiem. Uh, Tā pašā laikā Cecīlija izsaka nožēlu par to, ka parlamentam un komisē nācās tomēr par soli atpakaļ runāt par korelācijas tabulām, nevarētu nonākt pie vienošanās, un padoms nostāja daudzos veidos ir mm, satraukumu radoši. Cecīlija ir mūsu referenta, kā jau teicu, viņas noteikumiem, notikumiem līdz sekojas ļoti uzmanīgi. Viņa tomēr cer, ka padomu paturēs prātā komisijas un parlamentu nostāju runājot par citiem dokumentiem, kas vissvarīgākais. Cecīlija vēr, vērs teikt lielu paldies Morājas kungam par lielisku paveikto darbu. Paldies! Paldies, saka priekšādātāji. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Nē, lieliski. Kāds vēl no komisijas puses vēlas izteikties? Nē. Jā. Tomēr. Paldies, priekšsēdētāji. Es tikai gribēju reaģēt uz to, kas tika teikts, un vēlējos arī pateikties uh, referentam par uh, šo dokumentu. Un es varē, vēlējos precizēt komisijas nostāju attiecībā uz korelācijas tabulām. Tomēr ir taisnība, ka šis uh, jautājums ir ļoti svarīgs komisijas skatījumā. Mēs esam piekrituši spērt soli atpakaļ šai jautājumā, lai izņēmumu kārtā dotu pozitīvu signālu atsevišķu patvērumu piešķiršanas paketes instrumentu apstiprināšanai. Mēs uh, nožēlojam uh, padoms nostāju atsevišķos punktos, un mēs vēlētos kopā ar citām institūcijām turpināt dialogu par šo jautājumu, un mēs nāksim klajā arī ar paziņojumu šai sakarā. Paldies, saka priekšsēdētāji. Klot, vai jums kāds noslēguma vārds? Nē? Jā. Paldies Aleksandram un arī komisijas kolēģē. Gribēju uzsvērt, ka situācija ir tāda, ka mums joprojām eh, nevēlamies atkāpties no mūsu nosēs par korelāciju tabulu un otrām kārtām. Galvenais lēmums no komisijas puses bija saistīts ar eh, patvērumu pakonas pavirzīšanu uz priekšu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs signāls visam parlamentam, kad nonāksim pie pārējiem posmiem darbā pie patvērumu pakotnes. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc tas tika pavirzīts uz priekšu. Paldies! Atvainojiet, saka priekšsādātāji. Cenšos šeit organizēt darbu kārtību. Labi, lieliski. Šis jautājums tā tad ir atrasināts. Sastais punkts ir paveikts. Mums vēl ir pieci darbu kārtības punkti. Es ierosinu pēdējo punktu par preddiskriminācijas direktīvu pārlikt uz nākamo sanāksmi. Tad mums ir palikusi viena stunda, lai izskatītu četrus punktus. No tiem divi ir ikgadējais uh, datu aizsardzības uzraugu pārs, ikgadējais pārskats un arī Eiropas um, medikamentu zāļu un narkotiku atkarības uzraudzības centra ziņojums. Un tas būs pa 15 minūtēm, un tāpēc eh, darīsim visu iespējamo, lai to visu paspētu. Nākamais ir obligātie standarti trešo pārstu valsts piedarīgajiem, kam pienākas starptautiskā sabiedrība. Pārskatītā versija, Džīna Lamberta referente. Nu, došu jums vārdu, un jūs tad pastāstat mums par to visu trijās minūtēs. Paldies priekšādātājiem! Nu, ļoti labi, ka nu referendēt pie šī dokumenta varēja plaši un gar sarunāties ar tulku palīdzību, apskatot visus grozījumus, jo šo pēcpusdienā jūtami mums nav bijis laika, nav, nav laika apspriest simts grozījumus, kas iesniegt par šo dokumentu. Jūs atminēsieties, ka šeit runājam par pārskatīto versiju kvalifikāciju direktīvai saskaņā ar Hāgas programmu, Stokholmas programmu un, e, protams, arī Vācijas un Francijas prezidentūras. E, savā laikā valdības teica, ka tās vēlas ciešāk saskaņot tiesību aktus šai jomā. Un septembrī šās dokuments tika pieņemts. Esmu prezentējis darba dokumentu un savu sākotnējo ziņojumu šai pārskatīšanai. Tagad deputāti jūs redzēsiet, ka te grozījumi ir saņemti no dažādiem individiem, arī no grupām. Apmēram nonākam pie simts grozījumiem. Mēs uh, cerējām, ka mums izdosies panākt vienošanās par grozījumiem tā, lai varētu izmantot Beļģijas prezidentūras klātbūtni, kas vēlētu ar mums tad apspriesties. Bet es domāju, ir skaidrs no grozījuma skaita, kā arī no tā, ka daudz no šiem grozījumiem ļoti dažādos atšķirīgos virzienos nekā tie, ko ierosināja prezidentūru būs vajadzīgs krietni ilgs laiks, lai apsvērtu, kā visu šo lietu virzīt uz priekšu un kas notiks ar laika grafiku. Ja visu ēnu referentu no politiskajām grupām pilnīgi noteikti gribēs visus šos grozījumus izstudēt, izpētīt un arī noskaidrot, kādas tad sekas šādiem grozījumiem būtu uz kopējo situāciju, vai tā radīs kopēju saskaņotāku sistēmu. Sākotnē mēs domājam komitejā balsot novembra beigās. Es domāju, ka tas īsti nebūs iespējams jo grupas nebūs eh, dabūjuši gana laiku, lai apsvērtu šos grozījumus. Un es arī pieņemu, ka deputāti negribēs balsot ceturtdienas eh, pēcpusdienā decembrī, vai tas ir 9. decembris šķiet, tieši pirms pēdējās šī gada Strasbūras plenāra sesijas. Tas nozīmē, ka kā komiteja, var, kā komiteja mēs varēsim par šo jautājumu balsot tikai nākamā gada sākumā Ungārijas prezidentūras laikā. pāris vārdu par grozījumiem. Un par virkni grozījumu ir daudzi, ļoti daudzi ārpus šīs pārskatījās versijas eh, aptvēruma. Un es, eh, protams, pastāstīšu jums par tie, tur mums, mēs varam panākt lielā, lielā mērā vienošanās, bet komisija arī būs jāņem vērā sava nostāja. Uh, ņemot vērā šos grozījumus, kas tiešām iet ārpus pārskatītās versijas aptvēruma. Turklāt ir arī virkni ierosinājumu grozījumos, piemēram, attiecībā uz nosaukumu šai pārstādētāji versijai, tiek runās par valodas, eh, ietveršanu divās atsevišķās kategorijās, respektīvi tiek izmantot, piemēram, humanās aizsardzības eh, terminoloģija, kas varētu būt kā tād, tāds kopējais ietvars, un tad pēc tam tālāk citi aspekti. Mēs varētu daudz un dikt runāt par visām šīm dažādajām jomām, bet atturēšos. Es redzu priekšādātāju jūsu seju, Jūs acīm redzot, sanervozēties, kad es ierosinu kaut vai šādu iespēju, bet nu, varbūt tā vietā es varētu sagatavot ēpastu deputātiem un tur sniegt analīzi par šiem grozījumiem, un tad jūs varēsiet to apskatīt, izskatīt, apskatīt arī grozījumus. Un tad tā vietā visiem nebūs jāiet pilnīgi noteikti visiem simts grozījumiem cauri. Paldies, saka priekšādātē. Viens runātājs. Nu, nē, nē, divi tomēr. Biedomāsies, ka tas būs tikai Alvaro kungs. Es varu arī, nu, iedomāties, ja balsojums tiks pārlikts uz janvāri, tad tādā gadījumā varbūt mēs vēl varam atrast laiku apspriest grozījumus kādā sanāksmē, kādā nākam, nākamajā sanāksmē laikā līdz janvāri. Malvāro kungs, jums vārds. Paldies šai gadījumā. Man atkal ir tas prieks runāt Nāļas Hiršas gadījumā, kas arī ir ēnu referenta šim ziņojumam, bet kas arī nevarēja būt šodien klāt. Uh, Un eh, arī viņas vārdā grib pateikties par labo sadarbību ar referenti. Un tā kā jūs paziņojam, ka varbūt būs iespējas apspriest šo jautājumu, tad varbūt ļaujiet man minēt tikai tādas pāris idejas. Viņa domā, piemēram, ka varbūt vajadzētu tiešām nonākt pie vienos definīcijas par terminiem, piemēram, to, kas ir ģimene un tā tālāk. Un tad ir šīs diskusijas par to, cik lielā mērā tiek ņemts vērā civil status, kad runājam par bēgļiem un tālāk diskusijas šeit sakot, protams, arī ar referenti. Un jūs droši vien zināt, kāda ir Herces kundas nostāja. Nu, pavisam īsi. Varbūt var teikt, ka mums jāņem, varbūt ņem vērā iespēju atvērt darba tirgu šiem cilvēkiem, lai viņiem būtu lielāks iespējas integrēties. Nu, pie tā arī beigšu runāt, jo es pats nesmu ēnu referents, un es ceru, ka tad nākamo reizi referentu pat varēs runāt. Paldies, Holmajer kungs, kundze. Priekšsēdētājs kundze, godamajā eh, kolēģis, arī centīšos izteikties pavisam īsi, tā lai mēs uh, nesaskaramies ar grūtībām laika dēļ. Uh, mm, Mēs esam jau tikušās ar Džīnu Lamberti kā referenti, un viņa ir ņēmusi vērā ļoti daudzus punktus, par kuriem mēs runājām. Ir vajadzīgi daži juridiski skaidrojumi, it īpaši ir runa par tiesiskumu vai arī par to, kā atšķiras bēgļi no subsidiāri aizsargātām personām, kādos gadījumos tiek piešķirts šāds status un kādos nē. Ne Es ceru, ka mums būs iespēja vēl tikties uz kādu intensīvāku sanāksmi, kur mēs varēsim uh, vairākus jautājumus arī noskaidrot. Man būtu daži jautājumi par Silvijas Gijomas iesniegto grozījumu. Tas ir 34. grozījums pēc kārtas. Es vēlējos uzdot jautājumu sociāldemokrātiem. Ko viņi domā ar to, ka drīz nākotnē vairs nebūs bezvalsts eh, pilsoņu vai trešo valstu pilsoņu. Te ir runa par pilsoņiem, kas ir iesnieguši pieteikumu Eiropas Savienības dalībvalsts iekšienē. Šeit nav definēts, kas notiktu tad, ja kāds eh, Eiropas Savienības pilsonis, eh, nu, teiksim, Rumānis, iesniedz pieteikumu Francijā vai kaut kur citur. Priekšēdētāja aicina runātāju beigt savu stāšanos. Jā, es vēlējos vienkārši uzdot jautājumu sociāldemokrātiem, ko viņi domā ar šo grozījumu, kas ir viņiem prātā, iesniedzot šādu grozījumu. Varbūt viņi varētu mums paskaidrot, ko tad viņi īsti domāja ar šo grozījumu. Paldies! Es saprotu, kas uzdos brutāli, bet es tomēr gribētu jums visus sūdzības nodot priekšādātāju konferencē, jo mums tiešām ir tikai divas stundas pieejams ar tulku klātbūtni. Un mēs jau, jūs redzēt, vienu punktu esam no darba kārtības izņēmuši. Mēs jau varam turpināt arī pēc 5.15 un vienkārši bez tulku klātbūtnes, bet es jums varu pateikt, ka tad būs ļoti daudz cilvēku šai zālē, kas sūdzēsies par to. Un tāpēc, nu, mums ir jāmēģina kaut kādā veidā visu to darīt daudz ātrāk. Romero Lopes skundze. Paldies priekšādātāji. Es arī gribēju pateikties Lamberts kundzei par paveikto darbu. Es labi, ka viņi pastrādājusi arī pie grozījumiem, un esmu ļoti apmierināta, ka šīs nostājas ir satavinājušās laikam ejot. Es domāju, ka mums ir vajadzīga ma maksimāla vienprātība par šo jomu. Silvīgi, jo man arī ir iesniegus grozījumu, to nevar komentēt, jo viņi to iesniedz, bet ir skaidrs, ka atsevišķi MVU tiek ietverti šeit, bet tāpat laikā jāmeklē arī juridiskais pamats, kas varētu būt šāda veida pasākumiem. Respektīvi, mums jāskatās arī uz tos, ko vērsts konkrētais grozījums. Negribu izzināties šeit detaļās, kā jau Džīna Lamberta teica, tā ir joma, kur mums pilnīgi noteikti ir jāspēj parunāt vēl detalizētāk. Nākamais runātāji. Nākamais runātājs. Jakulīno kungs. Paldies, priekšsādātāji! Piekrīt tam, ko teica referenta un arī tiem, kas runāja pēc viņas. Es domāju, ka subsidiaritātes principa vēr, princips pilnībā jāņem vērā. Respektīvi, ja mēs nevaram identificēt to, kādā veidā personām tiek piešķirta uh, Uh, piešķirta aizsardzība, tad tādā gadījumā visa procedūra var kļūt, uh, izkļūt ārpus kontrols. Tā vairs nevar notikt vienā dalībvalstī. Es domāju, ka tāpat laikā, ja tiešām arī jākoncentrēs uz nepilngadīgiem, viņiem vajadzētu izveidot atsevišķu programmu. Un tad, kad tiek identificēts konkrētais status un konkrētie nosacījumi, kas līdz ar to izriet no šāda statusa, tad pilnīgi noteikti bez šaubām aizsardzības saņēmējiem ir jāgarantē, jāgarantē visu veidu palīdzības pasākumu, piekļuvu veselības aprūpas pakalpojumiem, izglītībai un citādāk. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tavāriš kungs, jūs esat pēdējais runātājs sarakstā. Paldies! Gribēju pateikties Džīnai. Iesniedzam pāris grozījumus. Bet tas īpašākais to starpā droši vien būs grozījums par piedarību etniskam grupējumam vai grupējumam, pret kur tiek veikta vajāšana, īstenot vajāšana. Mēs to iesniedzam par cilvēkiem, kas piedar šai grupai vai kas tiek uzskatīti kā piedaruši šādai grupai. Ļoti daudzos gadījumos par cilvēkiem tiek vērsta vajāšana tāpēc, ka viņi piedara vai no nu etniskai minoritātei, vai tāpēc, ka kāds uzskata, ka viņi šādai minoritātei piedara. Un tā tiešām var radīt problēmas. Nu, piemēram, ieceļojot Eiropā. un jūs, teiksim, nevarat pat, uh, nu, jūs varat pat nepiedarēt šādai minoritātei, bet tik un tā par jums var tikt vērsta, vērsta krimin, krimināla uh, vajāšana. Tāpēc mēs centāmies izveidot tādu grozījumu, kur ņemt svērā abas šādas cilvēku grupas. Tad formulējums ir tāds, kas nu, veidots ļoti uzmanīgi, jo m, bieži vien Te ir tāda nianses tiešām, jā, vai cilvēks pieder pietniskās grupas, vai viņš tikai tiek uzskatīts par piedarušu pie šādas etniskās grupas, bet es domāju, ka mēs ar Džīnu Lambertu vēl par to parunāsim arī pavisam tieši. Paldies, tālāk neviens nevēlas uzstāties. Ļoti labi, atgriežamies pie referentes. Lamberts kundze. Paldies priekšādātāji, paldies kolēģiem par viņu pausto interesi un vēlmi gūt progresu. Kā jau es teicu, es domāju, Es vienkārši uzrakstīšu šādu ēpastu, tādu memorandu, detalizētāk par visiem grozījumiem, un tad mēs varam mm, ar Gīnas kungus parunāt arī par 34. grozījumu. Jā, es saprotu apmēram, uz ko tas vērts. Varbūt tas pat nebija viņas grozījums atvainojums, tad atgriezīsimies pie šī jautājuma vēlākā laika posmā un atvainojos eh, par šīm ļoti īsajām diskusijām šo pēcpusdienu. Paldies, saka priekšsādātāji. Es atvainojos arī nu dienu, ka cenšos šādā veidā šo sanāksmu vadīt. Tālāk darba kārtībā mums paredzēta prezentācija no Eiropas datu aizsardzības uzraudzību, bet es neredzu Hastings kungs, kungu zālē nemaz. Viņa nav zālē, vai ne tā? Emīlijā man te dod kādu zīmi, bet es to nesaprotu pagabalu. Okay. Eh, here, the... Nu, tā kā šī kunga nav klāt un tā ir prezentācija mm, un savukārt eh, medikamentu uzraudzības centra prezentācija paredzēta bija vēlāk, tad varbūt tagad mēs varētu runāt par Bustilu kungu ziņām. Tas ir desmitās darba kārtības kungs, ziņojums ir jums izplatīts. Es saprotu, ka mums ir ārkārtīgi maz laika, un tas ir ārkārtīgi svarīgs un būtisks temats. Alternatīva tomēr ir tikai, nu, vienīgā iespējama alternatīva tāda, ka mēs to vispār atceļam uz vēlāku laiku līdz nākamajai sanāksmē. Un tās būs ceturtdienas pēcpusdienas sanāksme, kas pilnīgi noteikti nav ideāls variants. Nu, skatīsimies vienkārši, cik tā tiekam. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks un gods informēt kolēģus par manis sagatavoto ziņojumu par Frontex aģentūras pilnvaru izmaiņām. Šī aģentūra ir atbildīga par Eiropas Savienības dalību valsts sadarbību ārējo robežu aizsardzībā. Mums ir bijušas vairākas sanāksmes ar komisiju, padomi, ar Frontex. Esam vairāk kārt apmeklējuši Frontex uz vietām un Mēs esam arī tikušies ar ieinteresētajām pusēm. Šai komitejā mums nesen notika jau viedokļa apmaiņa. Jums iesniegtajā ziņojuma versijā ir 68 grozījumi, kas ir sadalīti vairākos punktos, un tā kā jūs ļoti brutāli vadāt sēdi priekšsēdētāji, tad es uzskaitīšu tikai 5 punktus ar jūsu atļauju. Uh, Tātad es runāšu par pieciem no desmit punktiem, kas ir iekļauti manā ziņojumā. Pirmais ir stiprināt normas par pamat cilvēku tiesībām. Tas ir ļoti svarīgi gan man, gan kolēģiem no citām politiskām grupām. Otrais punkts. Es ierosinu visiem robežsargiem, kas uh, ir iesaistīti Frontex. Uh, operācijās vai nu apvienotajās Frontex operācijās vai konkrētajās citās operācijās, tātad viņus nosaukt par Eiropas Savienības robežsargiem, tātad saukt viņus īstajā vārdā, bet šis termins līdz šim šai regulā nav izmantots, un es ierosinu to mainīt. Treškārt es ierosinu Frontex piešķirt pilnvaras ne tikai atpakaļ nosūtīšanai, uh, piespiedu kārtā, bet arī brīvprātīgas atgriešanās uh, nodrošināšanā ceturtkārt, uh, piešķirt pilnvaras strādāt ar personu datiem, jo tas ir ļoti svarīgi, lai pildītu noteiktas funkcijas. Es saprotu, ka šis jautājums ir ļoti mm, delikāts, bet es atbalstu šādus pasākumus tikai, mm, protams, ļoti stingrā kontrolē. Nākošais tiek ierosināts pastiprināt uh, Eiropas parlamenta lomu, dodot tam pilnvarus uzraudzīt aģentūras darbību, iztenojot mm, demokrātisko kontroli par to, kas uh, notiek uz robežām ar trešām valstīm. Tātad tie ir pieci svarīgākie punkti no manis desmit ierosinātajiem punktiem. Esmu gatavs uzklausīt kolēģu viedokli, saņemt grozījumus un centīšos arī panākt pēc iespējas lielāku atbalstu no visām partijām, politiskām grupām. Priekšstādātāji, paldies par jūsu gatavību sadarboties. Man līdz šim četri deputāti ir lūguši vārdu. Es došu vispirms vārdu deputātiem, pēc tam komisijas un uh, padomas pārstāvjiem ļaušu nedaudz uh, atgūt telpu, jo viņi ir pēdējā brīdī pie mums ieradušies. Vārds Alvāro kungam. Paldies! Vispirms es vēlētos uh, jūs apsveikt ar to, ka jums ir izdevies izdarīt uh, neiespējamo 120 minūtes pārvēršot 60 minūtēs. Un uh, mūsu ēnu referentu vārdā uh, attiecībā uz šo ziņojumu gribu vispirms paust uh, pateicību par labo sadarbību, par to, ka ir labi izstrādāti tie punkti, kas ir svarīgi šai ziņojumā. Cecīlija piekrīt mandāta paplašināšanai un pamatiesību nosacījumu stiprināšanai. Jūs jau minējāt arī punkts par trešām valstīm, pers parlamentāro kontroli, personas datiem, to jau jūs arī minējāt. Es tikai gribēju uzsvert, ka datu izmantošana ir jāro, jāierobežo noteikcot konkrētus mērķus. Un piekrītot tam eh, arī, ka Frontex ir savs aprīkojums, tomēr būtu jāizsver iespēja nomāt aprīkojumu, domājot par izmaksu samazināšanu, un arī, ka būtu jācer, ka mēs panāksim vienošanās uh, starp dažādām politiskām grupām un arī vēl, vēl panākumus turpmākā darbā un uh, Eh, var teikt, ka šāda brutāla vadības stila rezultātā mēs ātri tiekam galā ar visiem strīdīgiem jautājumiem. Vārds Kēlers kundzei. Paldies! Es arī vēlos pateikties referentam par ļoti labo sadarbību un ļoti auglīgajām ēnu referentu sanāksmēm. Es tagad arī neiedziļināšos visās 55 lapusēs, bet pieskāršos svarīgākiem punktiem, protams, par cilvēktiesību nostiprināšanu. Jūs arī uzsverat Eiropas parlamenta demokrātiskās kontrolas stiprināšanu. Par personas datiem mums varētu būt arī atšķirīgs atšķirības eh, viedoklis, kā to varētu sagaidīt. Un mēs, protams, arī iesniegsim dažus grozījumus. Bet būs arī punkti, par kuriem mēs panāksim vienošanos. Paldies! Nākošais ir Bronskungs. kungs. Jā, mani pārsteidz tas, ka tiek apšaubīts tiesības izmantot personas datus. Kā tad citādi varēs aizsargāt Eiropas robežas? Es vēlu panākumus šai darbā, bet es baidos, ka atkal šos centienus uh, graus tie, kas uh, ieved pa parāds durvīm tos, kas uh, netiek pasētas durvīm. Paldies! Es uh, tagad ceru, ka padome un komisija uh, ir atguvusies no šīs teiksmes, un tagad vārdu dod Tinneman kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Die, par laimi mums nebija nekur tālu jāskrien, un mēs varējām ātri ierasties. Es gribu teikt, ka varu būt ļoti lakonisks. Mēs saņēmām šo dokumentu pēc pusstundas, un mums nebija iespējams to izskatīt. Un, uh, es arī nevarēju, diemžēl, noklausīties referenta uzstāšanos, tādēļ arī neko vairāk nevar šobrīd teikt. Jā, tā mēs tiekam ātri galā ar darba kārtības punktiem, saka priekšsēdētāji. Uh, ja es pareizi saprotu, tad pretēji tam, kas tika teikts, padomas pārstāvis nemaz nav ieradies. Tātad padoms pārstāvis šeit nav zālē. Ā, viņš ir, bet viņš nerunā šos. Ok. Nu labi, tad dodam vārdu atkal busutilkungam, referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tas ir tikai vienkārši saprotami, galu galā ziņojums tika izdalīts eh, tik tikko. Es eh, varētu reaģēt uz eh, Alvaro kunga komentāru par to, ka komisijas priekšlikums piešķirs aģentūrai pilnvaras iepirkt savu aprīkojumu. Jā, šo jautājumu es nepieminēju, jo tas nav mans jaunievedums, taču es šādu punktu noteikti atbalstītu un iekļautu savā ziņojumā. Noslēgumā es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka labprāt saņemšu komentārus no visām iesaistītajām pusēm, to skaitā abām pārējām institūcijām, un es ceru, ka mēs varēsim panākt eh, pēc iespējas lielāku vienprātību par šo jautājumu. The... Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir otrdiena, 14. decembrī, 2012. Grozījumus izskatīsim mūsu sanāksmē 25. un 26. janvārī. Lās paldies! Tas nozīmē, ka varam pievērsties nākamajam darba kārtības punktam. Mans ieteikums būtu vispirms uzklausīt prezentāciju par Eiropas narkotiku kontroles un narkomānijas eh, centra gada pārskatu. Uh, 2010. gads, te tieks apskatīts, šķiet, ka nedaudz agrīni mēs apskatām jau gada pārskatu par 2010. gadu. Vai pie mums ir ieradies eh, narkotika apkarošanas centrā direktors? Yes, thank you very much for being here. Paldies, ka ieradāties pie mums. Jūs varat izmantot arī tūku pakāpojumus, viņi būs ar mums līdz 15 pār 5. Dod jums vārdu. So, äh, for... Lielas paldies priekšādātāji dāmas un kungi. Man ir liels prieks, ka esmu ieradies pie jums kārtējo reizi. Esmu ieradies pie jums jau sesto reizi pēc kārtas un varu jums prezentēt pārskatu par mūsu centra darbu. Šo gadu mēs varētu vienkāršoti nosaukt uh, nu, nu, pateikt tā, ka narkotika patēriņš ir palicis tādās pašās robežās Eiropas Savienībā, bet tas varbūt ir nedaudz vienkāršoti. Šķiet, ka narkotika problemātika kopumā kļūst arvien komplicētāka, un šodien mēs saskaramies ar ļoti novatorisku un dinamisku narkotiku tirgu salīdzinām ar pagātni, un es domāju, ka šī attīstība mūsu ilgtermiņa nacionālajās un Eiropas Savienības stratēģijās noteikti ir jāņem vērā, tā skaitā arī Eiropas Savienība. Uh, Savienības stratēģijā no 2007. līdz 2013. gadam. Tagad es sākšu ar heroīnu un citiem opiātiem. Heroīna patēriņš eh, salīdzinot ar tā veselības un sabiedriskajām sekām uh, sastāda vislielākās problēmas Eiropā. Lielākā daļa no narkomāniem ir tieši heroīna patērētāji. Uh, Un uh, 7 līdz 8 tūkstoši nāvis gadījumu, kas ir saistīti ar narkotiku patēriņu, ir saistīti tieši ar heroīnu lotie, lietošanu. 1,3 miljoni uh, heroīna un opijāta patērētāju uh, ir, šis skaitlis ir pēdējo gadu laikā palicis tādās pašās robežās. Un neskatoties uz to, ka pēdējo gadu laikā Afganistānā heroīna ražošana ir ievērojami pieaugusi. Uh, ir saskatāmas arī pozitīvas tendences. Tie ir runa par tiem, kas izmanto heroīnu tā viskaitīgākajā formā, proti ar injekcijām. Šeit ir runa par ārstēšanas pasākumiem, tad infekciju nodošana, it īpaši aplipināšana ar HIV, ir ievērojami samazinājusies. Mums vajadzētu paskatīties arī uz Eiropas Savienības kaimiņu valstīm. Īpaši satraucoši ir tas, ka uh, heroīna patēriš, pat, patēriņš ar uh, injekcijām un inficēšanās ar HIV Krievijas federācijā un arī citās valstīs ir ievērojami pieaugusi. Es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu pievērst uzmanību šīm problēmām un iespējams arī sniegt palīdzību šīm val valstīm. Uh, kokaīns, amfetamīni un ekstasija tabletes um, arī ir ļoti uh, augstā vietā Eiropas Savienībā patēriņa ziņā. Kokaīns pēc uh, kanabisa ir otra visbiežāk lietotā nelegālā narkotika. Mēs uh, varam atcerēties, ka pēdējo gadu laikā ir pat, patērēts ļoti daudz kokaīna Eiropas Savienības valstīs. Uh, Ir jāatcerās, ka arī citās valstīs kokaīna patēriņš pieaug, un ir jāatgādina tas, ka kokaīnu patērē ne tikai augsta stāvokļa cilvēku sabiedrībā, bet kokaīnu sāk lietot arī marginalizētās grupas, un līdz ar to ir arī daudz nāvis gadījumu un daudz izmaksu arī valstī. Kokaīna patēriņa uh, popularizācija ir saistām ne tikai ar Eiropas Savienību, bet arī ar Rietumāfrikas valstīm, un uh, kokaīna patēriņš destabilizē šos reģionus. Paralēli mēs redzam arī tendences, ka rēģējot uz uh, tiesiskiem pasākumiem pret uh, šiem pret uh, kokaīna patēriņu parādās uh, dažādi grupējumi, uh, īpaši Austrumēropas valstīs. Kokaīns nav vienīgais uh, stimulants, kas tiek izmantots uh, Austrumēropā un citās valstīs. Daudz izmanto arī amfetamīnus. Bāros un klubos īpaši daudz tiek lietotas ekstazī tabletes. Uh, 2,5 miljoni eiro pēc mūsu aprēķiniem ir lietojuši eksasīta abates pagājušā gada laika Eiropas Savienībā. Šeit ir runa par PCP un mefedronu, mefedronu kas eh, tiek eh, pārdoti kā alternatīvas eksasīta abletēm. Pasākumi rāda, ka eh, cilvēki bieži vien sāk pirkt alternatīvas variantus. Ir jāatcerās, ka daudzi jauni cilvēki saka lietot narkotikas to jauktās formās, proti tiek lietotas dažādas narkotikas vienlaicīgi. Es eh, neiedziļināšos šeit uh, par šo jaukto patēriņu, tīpaši tiek eh, patērēts alkohols un narkotikas vienlaicīgi, bet vajadzētu norādīt sekojošo. Uh, ir jāatcerās, ka uh, daudzi jaunieši nav īsti sapratuši to, ka ir bīstami vadīt automašīnu uh, narkotiku reibumu stāvoklī. Kanabis, kas arī tiek izmantots ļoti daudz, 23 miljoni eiropiešu ir atzinuši, ka tie kādreiz ir lietojuši kanabis. Uh, un 4 miljoni eiropiešu uh, marihuānu lieto ikdienā. Marihuānas lietošanas eh, radītās sekas ir ļoti smagas. Daudzi jaunieši gan atmet marihuānas lietošanu pirms ir radušās smagas sekas, bet uh, lielākā daļa no marihuānas izraisītām no marihuānas eh, izraisītām slimībā, slimībām, tā kā kodi psihosomatiski traucējumi, parasti parādās daudz gadus vēlāk pēc marihuānas lietošanas. Ir eh, redzama arī saikne starp eh, marihuānas lietošanu un psihosomatiskiem traucējumiem. Šī saikne tiek arvien vairāk atzīta. Ir jāatcerās, ka marihuānas ražošana Rietumē Eiropā pēdējo gadu laikā ir ievērojami pieaugusi. Uh, Šeit ir runa par eh, marihuānas augu audzēšanu vairāk nekā vairākus tūkstošus aug, aug vienā vietā, un tas ir saistāms arī ar šīs, šīs darbības kriminalizāciju. Uh, Marihuānas audzēšanas pieaugums ir tikai viena no daudzajām negatīvajām tendencēm narkotiku patēriņa jomā. Ir jāatcerās arī par eh, sekundārās eh, ekstrakcijas laboratorijām. Eh, šajās laboratorijās tiek radīts kokaīns no bišu vaska, no dažādām plastikāta atliekām un dažādām citām ķimikālajām. 2009. gadā tika izveidota Eiropas agrīnās rēģēšanas sistēma attiecībā uz jaunām narkotikām, un tika atklātas 24 jaunas narkotikas vielas, kas norāda uz to, ka narkotiku tirgū parādās arvien komplicētākas narkotikas. Un e, šogad mēs esam saņēmuši jau informāciju par 33 jaunām vielām, neskatoties šīm 24, kas jau bija sarakstā. Daudz no šīm vielām ir e, navieši bīstamas, tādas kā katinoni, uh, tās ir līdzīgas amfetamīniem, un tās pārdod tāpat kā ekstasī, tabatas un kokaīnu. Ir atklāti arī vairāki nāves gadījumi, un mūsu zinātnieki, mūsu eksperti ir veikuši oficiālo riska pārbaudi, un pašlaik tiek runāts par aizliegumu Eiropas Savienībā attiecībā uz šīm vielām. Mēs gaidām padoms lēmumu, kas ir jāpieņem pavisam drīz. Uh, Tāpat tiek pārdodas arī tā dažādas augu izcelsmes narkotikas, tā saucamie kanabioīdi. Šos, eh, šajos kanabioīdos ir tā pati viela, kas eh, marihuānas augos, un 2009. gadā šajā agrīnās rēģēšanas sistēmā mēs pieteicām jau vairākus sis, sintētiskus kanabioīdus, un šķiet, ka šī tendence ir pieaugoša. Domājot par šādiem kontrolas pasākumiem, ir jāatcerās arī par dažādiem augvalstu pieprātiem, ko var iegādāties arī internetā. Ņemot vērā šīs dažādas jaunās vielas, ir jādomā par kontrolētu narkotiku uh, iegādi. Mums ir jādomā par tiešajiem riskiem un arī par netiešajām sekām, kādas var rasties cilvēka organismam. Ir jāatcerās, ka eh, šie patērētāji bieži vien neapzinās, eh, kādām sekām viņi pakļauj savu organismu. Mums ir jānodrošina tieša kontrola attiecībā uz interneta narkotiku veikaliem. Šajos veikalos var iegādāties, piemēram, halucinogēnās sēnes, un eh, šīs sēnes var pārdot visā pasaulē. Mums ir jāatcerās, ka uh, pastāv pieaugošs tirgus attiecībā uz šīm vielām. Uh, narkotika politikā Eiropas Savienībā ir jāatbild uz svarīgu jautājumu, kā mēs varētu ātri un efektīvi rēģēt pret šādām vielām. Mums ir daži tiesību akti, kas eh, ir efektīvāki nekā citi, un es domāju, ka mums vajadzētu mācīties eh, vienam no otra un vajadzētu rast eh, Eiropas risinājumu. Uh, Dāmas un kungi, pēdējos pāris gados man tika uzdots kāds jautājums, ko uzdeva gan žurnālisti, gan deputāti. Kā tad ietekmēs ekonomikas krīze narkotiku tirgu? Šeit var atbildēt, ka teorētiski, jā, protams, ja ir mazāk naudas, tad iespējams tas ietekmēs arī narkotiku tirgu, proti tiks pirkts mazāk narkotiku. Taču varētu būt arī otrādi. Ja kāds ir zaudējis savu darba vietu, tad iespējams viņš mm, jutīsies. Uh, slikti un vēlēsies iepirkt kādas narkotikas, lai uzlabotu savu garstāvokli. Un šī situācija kļūst arvien problemātiska. Mēs redzam, ka, ja tiek samazināti sociālajie pabalsti, tad pastāv risks, ka, piemēram, dalība noziedzīgās darbībās vai arī uh, var pieaugt, vai arī var mainīties narkotiku lietošanas paradumi. Attiecībā uz piedāvājumu un uh, seku samazināšanu un uz izdevu samazināšanu ir jāatcerās, ka uh, tas noteikti drīz novedīs pie politiskas dabas jautājuma. Jā, protams, mēs varam samazināt budžetu, taču ir, taču ir pilnīgi skaidrs, ka dažām valstīm nav citas iespējas, tām savs budžets ir jāsamazina. Un eh, tāpēc es gribētu teikt, ja izdevumi tiks samazināti šajā jomā un no tā nevar izvairīties, tad mums vajadzētu atcerēties, ka pagātnē uh, vairāki pasākumi nav bijuši efektīvi, taču citi pasākumi savukārt ir izrādījušies ārkārtīgi efektīvi. Tā ir, tie ir ļaujuši uzlabot uh, sabiedrisko situāciju, ir ļaujuši vērsties pret uh, noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir saistīti ar narkotikām. Tāpēc es gribētu vērsties pie visiem politiķiem, pie visiem, kas pieņem politiskus lēmumus. Ja no šādiem uh, eh, samazinājumiem nevar izvairīties, tad mums vajadzētu atcerēties par efektīvākiem pasākumiem, par šo izdevumu saikni ar efektivitāti. Eiropā katru gadu uh, apmēram viens miljons cilvēku saņem medicīnisku palīdzību saistībā ar narkotiku lietošanu. Pēdējo 15 gadu laikā uh, prasība, pieprasījums pēc šādiem pakalpojumiem ir arvien, uh, arvien pieaudzis, un arī vairāk medicīnas iestāžu piedāvā šādu palīdzību. Uh, Ir jāatcerās, ka mēs varam izvairīties no dažādiem, no vairākiem nāves gadījumiem, un mēs varam palīdzēt eh, narkomāniem izārstēties. Ir jāatcerās, ka tādējādi mēs samazinām um, sekas visai sabiedrībai, ģimenes locekļiem un tā tālāk. Mums ir jāatcerās par lētiem pasākumiem, piemēram, ma masmēdijas pasākumu, mas plašsaziņas uh, līdzekļu kampaņām, kuri varbūt nedod tik labus rezultātus. Ir, jā, ir jāatcerās, ka mūsu centra pienākums ir jūs uh, informēt par narkotiku problemātiku Eiropā un par pieņemtajiem pasākumiem. Jā, varbūt tas nav vienkārši, jo šis temats ir ļoti emocionāls, taču Mēs esam vienmēr centušies vienmēr šos jautājumus apskatīt neitrāli no zinātniskā skatu punkta, jo tikai tādas politiskās debatas, kas ir balstītas uz faktiem, var nodrošināt efektīvākus un meitiecīgākus pasākumus. Lielas paldies, un es ceru, ka es nerunāju pārāk gari. Paldies, tas šķiet bija ārkārtīgi interesanta prezentācija. Tiešām fascinējoši ka debatas, kas norisinās Eiropas iestādēs un savstarp arī parlamentā, ir centušās mm, nerunāt par tādām lietām kā politika efektīvi, un lūk, to nāksies darīt tieši ekonomikas krīzes dēļ. Nu, ir laika pāris jautājumiem, trīs runātāji pieteikušies, katram no tiem vienu minūti arī došu. Viena minūte. Tā, lai ir laika vēl arī atbildēt uz šiem jautājumiem pirms uh, Ejam tālāk uz nākamo ziņojumu. Jakulīno kungs pirmais. Sì, grazie Presidente, ho ascoltato con, con attenzione il puntuale circostanza. Paldies priekšstādētāji, es ļoti uzmanīgi klausījos Getsa kunga teiktajā un es vēlētos viņam pateikties. Mēs jau iepriekš esam tikušies un es zinu, cik uh, intensīva ar informācijas apriņķi šo, starp šo kontrolas centru un dalību valstīm. Narkotiku apkarošanas politika varbūt to struktūras dēļ par spīti uh, kontrolas centrā augstai profesionalitātei šķiet uh, novecojušas. Mums ir dažādas komitejas izveidotas, mums ir uh, pilsoņu brīvību komiteja, patērētāju tiesību aizsardzības komiteja, ir arī uh, veselības un uh, patērētāju aizsardzības ģenerāla direktorāts uh, Eiropas komisijā, bet ja mēs paskatāmies, kāda ir ietekme uz uh, ģimenēm, kurās uh, ir kāds uh, narkotiku aktu neatkarīgais vai kāda ir ekonomiskā ietekme. Un turklāt tirgu parādās uh, milzīgs skaits jaunu uh, narkotiku, un, protams, ir grūti rast absolūts risinājums. Priekšsēdētā es pieprasu, lai visi ievēro vienas minūtes uzstāšanās laiku. Bronskungs tagad. Ja policija vēršas pret piegādi vai piedāvājumu, tad ir jābūt ļoti radikāliem, jo pretējā gadījumā tikai cenas pieaugs. Pārāsti policija vēršas pret sīkajiem narkotiku tirgotājiem, eh, kas paši ir narkomāni, bet uh, ignorē tos uh, eh, dīlerus, kuri paši nav narkomāni un kuri strādā tajos uh, rajonos, kur dzīvo pārtikuši cilvēki un bieži vien tādēļ arī nekas netiek panākts. Paldies! Priekšsēdētāji mums vēl ir pieteikušies trīs runātāji, līdz ar to šis saraksts ir noslēgts. Kellers kundze un Mulder kungs. Kellers kundze, es varbūt nesaklausīju, bet jūs ne mutiskajā, ne rakstiskajā ziņojumā nerunājāt par letālajām, nāvējošām narkotikām. Paldies par to, ka jūs bijāt tik lakoniski, un tagad vārds Mulder kungam, pēc tam Anģelīli kundze. Mulder kungs, man ir jautājums, vai kādai institūcijai ir skaidrs viedoklis par to, lai narkotiku lietošana netiktu uzskatīt par noziegumu, kā tas ir attiecībā uz alkoholu. Anģelīli kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu tikai tagad, eh, nu, pat ieskatījusies šajā ziņojumā. Un eh, es gribētu zināt, vai jūs lietojat, eh, runājat arī par tādām elegantajām viedajām narkotikām. Vai jūsu centrs ir informēts par šādām narkotikām, jo tās arī strauji izplatās? Un vai tādas ir legālas vai ne? Un tagad, jā, vēl Alvarez kungs, tiešām pēdējais. Tavares kungs, tātad man ir viens jautājums par uh, sm smart veikaliem vai smalkajiem veikaliem, kas tagad atveras vairākās dalību valstīs, kāda ir pret to attieksme. Un jautājums, vai ir aprēķināti marihuānas ekonomikas apjomi? Veckungs, tagad jums vārds atbildē. Paldies! Ja jūs atļausiet, tad es sākšu no beigām atbildēt. Tātad marihuanas ekonomikas apjomi, to ir ļoti, ļoti grūti aprēķināt. Mēs, piemēram, zinām, ka 74 miljoniem cilvēku ir pie, e, pieredze ar e, marihuānu, 4 miljoni to lieto katru dienu, un e, šīs cēnu atšķirības dažādās valstīs ir lielas un uh, katru gadu tiek konfiscēts apmēram tūkstoši tonnas marihuanas, bet, kā zināms, Eiropā uh, tiek audzēts mājās un trīs tonnas dienā tiek uh, izlietotas un vismaz 10% tiek importēts no Āfrikas Un šķiet, ka šis apjoms ir daudz lielāks, nekā mēs vispār to spējam iedomāties. Šīs uh, legālās narkotikas, šīs viedās vai uh, modernās uh, narkotikas Tātad legālās narkotikas ir tās, kas vēl nav aizliegtas. Šeit ir jārunā par pārtikas piedevām, dopingu, par recepšu medikamentiem. Visa šī joma ir ļoti neskaidra. Kā jau es minēju, katru gadu mēs uh, identificējam lielu skaitu psihoaktīvo vielu. Šogad tās ir bijušas 33 vielas, to darām mēs, Eiropols arī un nacionālās iestādes. Tātad šī joma ir tāda, kur katrā valstī pieeja ir atšķirīga, kā jau es minēju. Metadons tiks aizliegts pēc pāris nedēļām, par to lems padome, bet tā lietošana pašlaik tiek kontrolēta tikai 17 valstīs. Dažas valstis jau ir veikušas pasākumus, un dažās valstīs šo kontroli uh, īstenot ir ļoti grūti. Eh, tur ir, eh, ir eh, normas farmācijas likumā, citur ir cit, citos likumos. Par šiem smart shops Polijā nedēļas nogalē tika slēgti 1100 veikali, kuros tirgoja legālās un cita veida narkotikas, balstoties uz patērētāju tiesību aizsardzības normām, un uh, īrijā, piemēram, ir cita pieeja. Viņi liek uzsvaru uz tiesību sargājošām iestādēm, un patiesībā mēs nezinām, vai polijā šis uh, patērētāja tiesība aizsardzības likums būs tas uh, īstais uh, veids vai, vai beigās nē. Un arī, piemēram, Portugālē šāda tipa veikala nesen ir uh, atvērti lielā skaitā, un cilvēki dažkārt dodas uz citām valstīm uh, iepirkties šādos veikalos, un tur var dot, uh, sa saņemt arī konsultācijas par visādām tādām narkotikām, kas ir legāls vai kas nav vēl aizliegtas. Un, uh, ir ļoti, protams, sarežģīts uzdevums kontrolēt visu šīs vielas, analizēt to izplatību, veikt iedo informācijas apmaiņas starp dalību valstīm, bet mēs runājot par tiesiskiem risinājumiem esam tikai vēl sākuma posmā. Par, tā kā Mulderkungs jautāja par narkotiku atļaušanu, mums nav atļauts sniegt savu viedokli par šo jautājumu, un mums arī nav šāda viedokļa, bet mēs varam analizēt un salīdzināt situāciju dažādās dalību valstīs. Un ko mēs varam teikt? Bieži vien viss sākas ar to, ka kaut kas tiek aizliegts, un neviena valsts nav paredzējusi atļaut kādu no pašlaik aizliegtajām narkotikām, bet pieeja dažādās valstīs ir atšķirīga attiecībā uz um, narkotiku maziem apjomiem, kas tiek uh, paredzēti pašu lietošanai, un tātad šeit uh, krimināla sodi ir ļoti atšķirīgi, ir iespējams, ka šie, šie cilvēki tiek nosodīti ārstēšanai, un uh, viņiem, ar viņiem tiek veikts uh, audzinošais darbs, bet mēs uh, apkopējam šo informāciju, salīdzinām, bet mums nav konkrēti viedokļu šai jomā. Vienīgais, ko es varu teikt, ka Eiropā ne viens uh, cilvēks nav nokļuvis cietumā tikai tādēļ, ka viņš lieto narkotikas, notiesā tos, kas arī tirgo narkotikas. Mūsu pilnvaras ir uh, narkotikas un, un uh, alkohols tikai tādā gadījumā, ja tas tiek lietots kopā ar narkotikām. Ļoti bieži un daudzos gadījumos, protams, ar, alkohols ir uh, narkotiku kokteļa centrā, nevis narkotikas pašas. Paldies, saka priekšādātā, paldies, ka bijāt ar mums un atvainojos, ka steidzināju jūs. Ja ir vēl kādi citi jautājumi, tad es ierosinātu deputātus tos rakstiski iesniegt sekretariātam un tas tad nodos to tālāk. Eh, jums. Nākamais runātājs Pēters Hustings no Eiropas dataizsardzības uzraudzītāja centra un arī nāks klajā ar savu gadu ziņojumu par 2009. gadu. Paldies! Idvalds kundze, paldies, ka bijāt tik elastīgi un varējāt šo darba grafiku mazliet pārskatīties. Saprotu, ka mums laika nav īpaši daudz un tāpēc izteikšos īsi mūsu draugs Getsa kungs varēja, nu, likt priekšā jau 2010. gada ziņojumu. Diemžēl mēs vēl joprojām cenšamies cīnīties ar 2009. gadu. Un uh, cenšamies to ievadot pašreizajā datu aizsardzības kontekstā. Šorīt prezentējām pirmo reakciju uz komisijas paziņojumu par datu aizsardzību. Un šī komiteja noteikti pie tā drīz vien arī atgriezīsies savās diskusijās. Uh, Mēs izmantojām iespēju, lai prezentētu arī savu ziņojumu, līdz ar to gribēju jums pastāstīt nu, pāris spilgtākos punktus uh, abu šo dokumentu kontekstā. Kas attiec uz komisijas paziņam, tad galvenā vēsts šodien bija tāda, ka uh, juridiskā ietvara reforma Datu aizsardzībai ir ļoti gaidīta tā īstajā laikā, un tā jāparedz daudz efektīvāk datu aizsardzība Eiropas informācijas sabiedrībai laika līdz 2015. gadam un vēlāk. Un komisija ir nepieciešams patiešām būt ambiciozai, lai nāktu klajā ar adekvātiem priekšlikumiem līdz nākamā gada vidum. Bet pa to laiku Atcerēsimies, ka mēs vēl nedzīvojam 2015. gadā, kur tad nu vēl pēc tā, un tāpēc ir svarīgi piemērot jau šobrīd nepieciešamības gadījus un arī īstenot un uzstāt uz pašreizējiem noteikumiem. Un šajā kontekstā mūsu uh, aģentūra strādā ar uzraudzības funkcijām, konsultācijas funkcijām un īsteno sadarbību. Un, protams, ka visām iestādēm, e, cerams, būs arī iespējas tālāk uz, uzlabot atbilstību noteikumiem. Mēs esam konstatējuši vairākas ļoti labus attīstības virzienus attiecībā uz datu aizsardzību. Un runājot par galvijām tendencēm šajā jomā, var jums pastāstīt, ka Butarelī kungs uzstāsies pēc manis un uh, dos jums sīkāk informāciju šobrīd. Uh, uzraudzības jomā esam nonākuši no konsultatīvās lomas līdz tai, tam brīdim, kur mēs cenšamies pārliecināties par noteikumu īstenošanu, kontrolēt to e, attiecībā uz politiku un izstrādāt politiku par to, kā uzraudzīt un nodrošināt atbilstību. Esam redzējuši arī virkni atzinumus un arvien vairāk palielinās šis aptvērums, mūsu kompetenci aptvērums, protams, ne jau tikai tie ietvari jautājums, ko skatāt jūs Liba komiteja, bet šķiet, ka tiešām jautājumu dažādība ir pieaugusi, un tāpēc jūsu sadarbība mums ir ārkārtīgi svarīga. Svarīga sadarbība arī ar dalībvalstu kolēģiem. Čivani runās arī par nākamā gada prioritātēm, bet es tomēr gribu atgriezties pie konteksta, kopējā konteksta. Data aizsardzība. Kā jūs ļoti labi zināt, datu aizsardzība kļūst arvien būtiskāka, un tas nav kas tāds, kas tiek atzīts tikai vienīgi Eiropā, nē, ir saņemts arī vēstis, cerīgas vēstis pirmās bezdalīgas arī pa, no pāri okeānam, no otra Atlantijas okeāna krasta. Uh, bet Eiropas Savienībai, protams, ir ārkārtīgi svarīga loma šeit spēlējuma, ja mums nepieciešams investēt spēcīgā un efektīvā datu aizsardzībā šai sabiedrībā, kas vien, vien vairāk ir atkarīga no informācijas komunikācijām un tehnoloģiem. Ir jānodrošina pieeja, un mums ir jābūt ambicioziem, lai nodrošinātu efektīvu aizsardzību arī praksē. Mēs augstu vērtējam komisijas atzinumu, mēs piekrītam tās galvenajiem virzieniem un identificētiem jautājumiem, bet jau lielākais problēma jautājums būs nākamais solis, respektīvi nepieciešamība nākt klajā ar priekšlikumiem jaunam regulējošam ietveram, kas būtu visaptvarošs un kas ļautu nodrošināt visu to efektivitāti, kas ir nepieciešama. Un šai posmā Pilnīgi noteikti galveno lomu spēlēsiet jūs, Eiropas parlaments un padomi nenoliedzam. Es zinu, ka jūs gatavosieties šai iespēju, es zinu, ka būs mums arī iespējas vēl iesildīties diskusijām, bet šobrīd mums jāpievērš, jāpievērš komisijai, jākoncentrēs komitē, jo tieši tā būs tā, kas nāks klājā ar šo nākamo solīti, kas kalpos par atspērienu punktu. Un šajā saistībā gribu atkārtot to, ko teicu jau no rīta. Jūs esat galvenā ieinteresētā puse šeit parlamentā, un nav nekā, šeit nedrīkst nedrīkstam pieļaut nekādas kļūdas, mums ir milzīga problēma priekšā, un tieši tāpēc ierosinātajiem risinājumiem jābūt ļoti ambicioziem, spēcīgiem, un tiem pilnīgi noteikti jānodrošina esošās sistēmas efektivitāte. Nav nekāda jēga raudzīties pagātnē un priecāties par to, cik liels ir mūsu vērtības. Nē, ir pienācis laiks pat tiešām virzīties uz priekšu un dot ieguldījumu efektivitātei. Līdz ar to eh, mums šeit jārunā par vairākām jomām jārunā. Uh, par to, ka nepieciešams nodrošināt augstāku harmonizācijas pakāpi iekšējā tirgu, un e, varbūt jādomā arī par pašreizējā struktūra ietvaru stru, uh, arhitektūru. Tātad daudz tiešākiem Eiropas noteikumiem vajadzētu būt tiešāk piemērojumiem noteikumiem. Tas varētu būt daļa no šīs atbildes problēmai. Uh, Protams, jāņem vērā tehnoloģiskā neutralitāte, jāuzsver tādu principu kā privātums attiecībā uz dizainu, savukārt arī atskaitīšanās iespēju, un turklāt mēs savā dokumentā uzsveram arī šo visaptvarošo ietvaru, un uzskatām, ka tur ir jāietver arī sadarbība ar tieslietu iestrādēm un tiesību sargājošām iestādēm. Un komisijas, komisijā jāsaka šeit tāda piesardzība pausta, un mans uzskats ir tāds, ka līgums dod mandātu padomēju un parlamentam nonākt pie šāda visaptvaroša ietvera. Turklāt šim ietveram vajadzētu dot eh, pilnvars arī datu aizsardzības iestādēm, eh, gan attiecībā uz to objektivitāti resursiem, gan pilnīgi noteikti arī to eh, īstenošanas funkcijām un tiesību tiesību aktu kontrols funkcijā. Un tā pašā laikā mums ir jāskatās, lai tiesība akti tiek īstenoti, tas jā, kontroli jāizdara gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī, kas savukārt nozīmē, ka komisija un citām iestādēm ir jānodrošina atbilstība pašreiziem notikumiem. Redzam, ka šeit ir gods progress. Tāpat laikā mums ir arī jāpārliecinās, ka privātums kā funkcija tiek iestādāt jaunajos tiesību aktos pilnīgi integrāli. Un par to mums arī joprojām notiek konsultācijas. Un, protams, šeit jānodrošina sadarbības ar dažādām interesētajām pusēm. Bet tagad došu vārdu tālāk Giovanni vairāk netērēt laiku, un varbūt pēc tam mums vēl būs laika atbildēt uz pāris jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Viena no šis, šis ārkārtīgi plašais un pamatīgais ikgadējais ziņojums aptver visu informāciju un datus par to, kādā veidā mēs esam savu darbu veikuši 2009. gadā, kad darbojamies galvenokārt kā konsultatīvais organs likumdošanas procesā. Un e, mēs e, sadarbojamies arī visiem dalību valstu kolēģiem, lai nodrošinātu saskaņotu pieeja datu aizsardzībā visā Eiropas Savienībā. Darbības un rezultāti, ko sasniedzām 2009. gadā attiecībā uz uzraidzības funkcijām, galvenokārt pievērš trijām jomām - iepriekšēja pārbauda, uzraudze, atbilstības nodrošināt un pēc tam sūdzību izskatīšana. Iepriekšēja pārbauda ir galvenais mūsu uzraudzības uh, aspekts līdz šim. Ar to ve, m, koncentrējamies uz datu apstrādes operācijām, ko īsteno Eiropas administratīvās iestādes un kas sāstīs ar specifiskiem riskiem, kas eh, saistīti ar datu aizsardzību. Eh, tika pieņemts eh, dažādi veidi inspekcijas, un tur tika ietverti tādi dati kā veselības aprūpas dati, telefona dati, drošības dati un tam līdzīgi. Ziņojumā tiek skatīts arī Arī Eiropas Savienības iestāžu atbilstība noteikumiem ziņojums liecina, ka Eiropas Savienības iestādes ir guvušas labu progresu nodrošinot atbilstību datu aizsardzības noteikumiem. Ir zemāks sūdzību līmenis e, gandrīz attiecībā uz visām aģentūrām, un tāpēc mēs veicām arī vairākas eh, kontrolas uz vietas institūcijās un struktūrās, un saraksts, kā jūs saprotat, ir pievienots ikgadējam ziņojumam, gada pārskatam. Gan skaits, gan sarežģītība attiecībā šādām, eh, šādās sūdzībās ir pieauguši no visām Ehm, sūdzībām divas trešās daļas tika atzītas par nepieļaujamām, kaut kādā veidā neatbilstošām. 42 sūdzības bija pieļauts, tas e, sedza ļoti interesants un ļoti delikāts jautājums, kur, piemēram, konfidenciāls pārkāpums tika konstatēts vai pārliecības datu, datu vākšana nelegālā kārtā, piekļuv, ne, ne, neautorizēta piekļuva datiem un tam līdzīgi. Mēs konstatējam, ka datu aizsardzības Eh, noteikumu pārkāpt astoņos gadījumos. Jūs varbūt būsiet eh, pazīstami ar virkni tiesību, ar atzinumu, ar ko nācām klājā konsultāciju eh, uzdevuma izpildes rezultātā par tādiem delikātiem jautājumiem, kā piemēram privātuma direktīvas pārskatīšana, Stokholmas programma, IT sistēmas un tam līdzīgi. Ziņojumā turklāt jūs redzēsiet iekļaut liederīgu informāciju par to, kādā veidā mēs sadarbojamies 29. ar 29. panta darba grupu komisijā, kā īstenojam savu darbu, un mēs pievēršamies arī gadījumiem, kuros esam strādājuši kā referenti un gatavojuši atzinumus. Visbeidzot, kas tad ir galvenās prioritātes mūsu struktūrē nākamajā gadā? Pieci punkti. Un kā jūs redzat, Tātad pirmām kārtām tiesību iet, tiesiskā ietvara pārskats, Tālāk eh, digitālā, digitālajā rīcības, eh, rīcības plāns, tātad dienas kārtība, spēcīgāks uzsvars, kas tiek liks uz digitālajām tehnoloģijām, tātad tālāk pastiprināt iepriekšējo pārbaužu lomu. Mēs grasamies publikāt visaptvarošu politiku par uzraudzību un tiesību aktīstinošanas kontroli. Un visbeidzot ar to arī noslēgšu savu uztiešanos, mēs turpināsim sniegt saulēcīgus atzinums un komentārus attiecībā uz jauniem tiesību aktiem visās jomās, kur tas ir aktuāli. Cita veida detaļas, es domāju, piemēram, katemiskās vadlīnijas jūs varēsiet atrast šajā dokumentā. Lūk, paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Domāju, ka mēs atgriezīsimies pie jums ar vairāk jautājumu. Ir viens runātājs pieteicies pavisam, un man arī pašai ir viens īsts jautājums. Vai ir vēl kāds, kas vēlas runāt? Nē? Tad runātājas saraksts ir slēgts. Kellers kundze. Cik tālu es saprotu, tad ir zināma veida rekomendācijas, ar kurām jūs iesakāt pasākums, kas tī, varētu tikt īstenot, un tad attiecīga Eiropas aģentūra vai struktūra, uh, ir, tā ir pienākums šādu piesā, pasākumu īstenot. Cik liels ir šis īstenošanas līmenis, cik bieži jums nāks atkārtot šādas rekomendācijas, un uh, cik ilgi jums nāks cīnīties par to, lai šīs rekomendācijas tiešām tikt izpildītas. Un tā kā jūs izteicāties īsti, tad atļaušu vēl vienu jautājumu, lūdzu, nākamais runātājs. Atvainojiet, saka. Lotfords kundz, skatoties, ka jūs atsaucoties sadarbību ar 29. Mm, panta darba grupu, es zinu, ka bija problēmas par uh, atbalstu, sekretariālo atbalstu un resursu sadalījumu 29. 29. panta darba grupā. Vai šis jautājums ir atrisināts vai ir gūts pietiekam daudz atbalsta? Uh, Nu, es īsti tagad neatminos, par ko es biju runa, bet šķiet, ka tur bija kaut kāda problēma. Nebija šķiet pietiekami nodalīta resursi šai ziņā, ņemot vērā, cik šis darbs ir svarīgs. Es domāju, tas ir aktuāli that, that was the first half of my questions. Nu, tas bija mana jautājuma pirmā puse, un otrā mana jautājuma puse bija saistīta ar resurs, resursiem jūsu pašu uh, struktūrai un jūsu atbildību. Vai jūs uzskatāt, ka jūs esat saņēmuši atbilstīgu finansējumu, vai jūs varat atbildēt šiem jautājumiem, vai ir radīsies vēl kādi citi jautājumi, tad tos mēs nodosim jums rakstiski caur sekretariātu. Jā, Mēs pilnīgi noteikti esam gatavi piesaistīties arī tālākās turpmākās diskusācijās un arī sarakstīties ar jums atbildēt uz jūsu jautājumiem kopā ar referenti, tad, kad eh, tāds referents tiks iecelts. Bet pirmām kārtām pirmais jautājums, kas acīm redzot ir saistīts ar mehānismu, ko izmantojam iepriekšējo pārbaužu veidā. Uh, Kā es teicu, apmēram 110-112 šādas pārbaudas pagājušā gada laikā kopumā ir izveikts apmēram 600 šādas pārbaudas, un to ietvarā mēs veicam iepriekšēju izvērtējumu, un ja šīs rekomendācijas tiek ievērotas, tad, protams, nav pārkāpuma iespējamības. Tam mēs e, visam šim rekomendācijām sistematiski sekojam līdz kontrolieri atsūta ziņojums parasti pēc trim mēnešiem, un pēc tam turpinās rekomendāciju īstenošanu un mēs atkal kontrolējam, kā tas notiek, mēs saķeksējam, tātad, lūk, viss ir kārtībā. Bet kopumā jāsaka, tomēr situācija ir ļoti laba. Atsevišķos gadījumos mēs nolemjam īstenot inspekciju papildus vēl, un tas parasti saistīts tieši ar konkrēto rekomendāciju izpildes pārbaudi. Tātad mēs tiešām izdarām spiedienu šajam, kas attiec uz 29. panta darba grupu. Šobrīd ir status quo, un tad ir nākotnes situācija. Jautājums, uz ko jūs sasaucaties, ir status quo situācija, pašreizējā situācija. Šobrīd tā nav perfekta. 29. panta darba grupas priekšādātājiem un komisijai vajadzētu runāt par to. Nu, protams, nodomi ir lieliski, bet es domāju, ka šeit situācijai vēl ir, nu, tās jāsadzēr tāds grūdienas, un es domāju, ka Eiropas parlamenta atbalsts budžeta jomā būtu at, būt ļoti atbilsties. Kas attiec uz nākotni, tad vēsts no komisijas paziņojuma ir ļoti skaidra. Tā vēl stiprināt to veidu, kādā šī darba grupa darbojas. Uh, un tā vēlas uzsvērt tās lomu, un tā vēlas investēt arī turpmākajās darbībās pēc rekomendāciju izteikšanas, padarot šīs rekomendācijas par saistošām. Un e, šī, tas, protams, vēl ir jāizanalizē, kā tieši tas izpaudīsies praksē, bet es to uzsveru par ļoti, kā ļoti pozitīvu zīmi. Un Jūs eh, runājat par tālāk par jūsu turpmāku atbalstu 2009. pānta darba grupas priekšādātājiem būtu ļoti vērtīgs. Kas attiec uz mūsu struktūras finansēju, kā jūs zinat, tad šodien ir pēdējā diena sarunām par budžetu 2011. gadam. Ja viss norisināsies tā, kā tam vajadzētu notikt, bet, protams, ka mēs nezinām īsti, kas notiks šovakar, tad eh, vēsts, ko esam saņēmuši, ir tāda, ka minimālie nosacījumi turpmākai mūsu svarīgā darba izpildēji ir izpildīti minimālais obligātās finansējums ir nodrošināts. Tātad pavisam neliels arī pieaugums šajos līdzekļos, pateicoties jūsu atbalstam. Mēs vēlējāmies saņemt divus papildus posteņus amata vietas, tā lai varētu šīs jaunos lūgums arī veidot. Ja padomu savukārt nebūs tik pozitīva attiecībā uz šo pieaugumu, tad mēs sastapsimies ar problēmām. Tas ir pilnīgi skaidrs, tas ir skaidrs visiem, kas šajā darbā iesaistīti. Un, nu, tas, protams, tālāk nesīs cita veida uh, Um, problēma jautājums. Nu, ar šādu provīzo es tomēr varu jums teikt, ka esam šobrīd tādā nostā, pozīcijā, kura varam, uh, nu, ja viss darbojas atbilstīgi, mums ir apmēram 45 līdz pat 50 darbinieki nākamā gada laikā, mēs tātad vēl izveidosim divas papildus amata vietas, tad tādā gadījumā mēs daudz ieguldīsim inspekcijās, tās veiksim pastiprināti nu, un uzlabosies mūsu tehniskā kapacitāte. Paldies, saka priekšsēdētāji! saņēmu ziņu no tulkiem, ka viņiem nu diena ir jādodas prom, un es viņu dzirdēju, es domāju, jūs arī pēdējos vārdus, un ir uh, pār, un pilnīgi noteikti, tad, kad runās budžeta uh, sarunās, tad jūs tos kaut kādā veidā savā tulkojumā arī iestrādās. Paldies, kolēģi, ka bijāt tik pacietīgi, paldies par sadarbību, un ar to sanāksim pasludinu pašlaik.